ir, lai tās sankcijas kādreiz varētu atcelt, taču, lai to izdarītu, ir Krievijai jāveic zināmi soļi. Un šie soļi ir tiešām jāveic Krievijas pusē. Mēs darām visu iespējamo, lai neaizsērētu sarunu kanālu, taču šeit tiešām bumba atrodas eh, Krievijas laukuma pusē. Uh, ja situācijas pasliktinātos, tad, protams, būtu nepieciešams, runājot par plašākām sankcijām, sankciju turpināšanu, kam šeit mums jā, būs jāķers klāt šim jautājumam. Vēl viena lieta, kā jūs zinat, Junker kungs uz, deva uzdevumu līdz nākamā gada rudenim sagatavot priekšlikumu pār Eiropas kaimiņu attiecību politikas pārstrādāto piedāvājumu, un šeit ir skaidrs, ka mums ir nepieciešamas izmaiņas šīs politikas ietvaros. Darbs jau ir uzsākts, un mums ir nepieciešams tāds vispārīgs pārskats par visu šo politiku, visaptverošs. Ir skaidrs, Ja jūs paturat prātā 16 šīs valstis no Baltkrievijas līdz Marokai, un ja mēs vēlamies, tā teikt, pārklāt pāri visiem tādu principu lietussargu un piedāvāt katrai, katram kaimiņam uh, attiecīgi piegrieztu risinājumu, ņemot vērā to, cik dažādi viedokļi pastāv saistībā ar šādu kaimiņu attiecību politiku ar Eiropas Savienību, jo, piemēram, dažas dalībvalsts grib runāt par dalību, un citas atkal vēlas palikt tādā distancētākā pozīcijā, un citas atkal iekšējo krīžu rezultātā nemaz e, nav spējušas pārdomāt, kādā veidā vēlas īstenot šo kaimiņu attiecību politiku. Uh, Tad vēl ir būtiski koncentrēties arī uz Eiropas Savienības interesēm, uz Eiropas interesēm. Pirmkārt uz drošību, labklājību, uz perspektīvu cilvēkiem gan šajos reģionos, gan arī migrācijas spiedienu samazināšanu Eiropā. Un ir būtiski, lai nākotnē mēs esam spējīgi elastīgā un īpaši ātrā veidā reaģēt uz aktuālajiem attīstībām. Tas, šis viss darbs tiek veikts ciešā sadarbībā ar augsto pārstāvu ārlietās Federiku Mogherīni, un mēs izmantojam tādu divpusēju, divposmu pieeju. Martā mēs uh, publicēsim zaļo grāmatu, kas var būt par uh, priekšmetu uz publiskajām konsultācijām, un tad oktobrī, novembrī ir plānota galīgā. Gal, galīgais noslēdzošais paziņojums. Un, protams, kā jau uzsāktējam darbam ir jāatspoguļojas saistībā ar šogad mājā notiekušo Austrumu partnerības samitu Rīgā. Mēs sagatavosim līdz gada beigām neoficiālu dokumentu ar attiecīgiem priekšlikumiem un konkrētiem paveicamiem uzdevumiem, par kuriem vajadzētu diskutēt šī samita ietveros un pieņemt lēmumus. Šajā sakarā ļoti būtiski ir neradīt tādu iespaidu, ka mūsu prioritātes ir atšķirīgas starp austrumu un dienvidu kaimiņiem. Nē. Šeit uh, galvenais, lai tiktu nodrošināta nediskriminējoša attieksme, kaut gan publiskajā telpā un diskusijās, un diskusijās var rasties tāds iespējas, ka mūsu prioritāte ir austrumi. Un, lai pret to cīnītos, es jau nākamā nedēļa došos uz Maroku. Īpaši vēršoties pie kolēģiem nacionālajos parlamentos. Šie apstākļi par kuriem uh, Žans Klots Junkers teica, ka turpmākajos piecos gados nenotiks paplašināšanās, īpaši tajās valstīs, kur tas skāra, ar, tika izraisīta tāda attiecīgā reakcija, un tas nekādā gadījumā nevar būt, ka uz pieciem gadiem bloķ, tiek bloķēta šīs eh, pievienošanās sarunas centieni. Mēs ļoti intensīvi cenšamies virzīt lietas uz priekšu, taču arī mācamies no pagātnes pieredzes, ka šīs sarunas ir, tas norit uh, zināmu laiku un tehnisku iemeslu dēļ vienkārši mm, neizskatās, ka tas būtu reāli šī laika perioda panākt rezultātus. Taču ir arī būtiski konstatēt to, ka šīs paplašanāšanās sarunas ir labāks risinājums nekā paplašanāšanās uh, procedūra, jo šeit nav runa par. Um, Šeit galvenais ir par to, ka dalībvalstis saskaņā ar savām iespējām, gan materiālajām, gan savu sociālo attīstību, ka tās pakāpeniski tuvojas Eiropas Savienībai, Un to mēs varam novērot īpaši skaidri trijās jomās. Pirmkārt, jomā, kas ir saistīta ar tiesiskumu, ar tiesisku valsti. Es vienmēr to uzsveru, kā konkrētu likumu pieņemšana ir viena lieta, taču ilgspējīga šo likumu piemērošana ir pavisam cita lieta, un labs piemērs ir vienmēr cīņa pret korupciju. Šeit mēs varam pieņemt ļoti daudz labu likumu, lielāko daļā valstu tas arī ticis darīts, taču galvenais ir gadu gaitā tiešām novērot, kā šī cīņa pret korupciju tikusi uzsākta un arī turpināta. Un vēl viens piemērs, kas, manuprāt, ir būtisks, ir jautājums par ekonomisko attīstību. Uh, potenciālā kandidāta valstī. Mums šeit vajadzētu piemērot īpašu būtību. Taču šis jautājums par tiesiskas valsts principiem, to īstenošanu, caurskatāmību, tiesu jomas neatkarību, cīņa pret korupciju, visi šie jautājumi ir galvenie jautājumi mūsu sarunās, tādēļ mēs Mēs tā sākām ar Serbiju un Melnkalni, ka mēs sākam ar 23. un 24. nodaļas jomām. Un šeit ir būtiskākais, ka šie principi tiek īstenoti, piemēram, lai ārvalstu investori un uzņēmumi varētu doties uz šīm valstīm un tur strādāt, Un ja nav paļāvības uz tiesisko valsti, tad arī nebūs investīcijas. Un trešā joma ir šī pakāpeniskā tuvināšanās Eiropas ārējai un drošības politikai. Tas arī ir process, nevis vienkārši sarunu vešanas veids. Šie bija tie galvenie jautājumi, uz kuriem gribēju norādīt, Un varbūt kā pēdējo punktu vēlos pieminēt to, ka mēs īpašu uzmanību pievērsīsim jautājumam par mūsu politikas skaidrāku pārstāvniecību, lai tā būtu daudz redzamāka, lai Eiropas Savienība ar visām savām dalību valstīm, kas ir tiešām ievērojamākais, lielākais finanšu atbalstītājs. Nu, daudzās, valst, daudzās valstīs to tā nemaz neuztver, jo liela daļa mūsu atbalsta aptēlojas uh, atbalstā tekošajos budžetos, kas, protams, saistīti ar dažādiem nosacījumiem, vai arī mēs savus līdzekļus uh, īstenojam pa tādiem kanāliem, kad tiek nodrošināts uh, startautisks atbalsts, kā apvienotā nācija programma ietveros vai sarkanā krusta programma ietveros, un šis punkts mums ir jāpārdomā un jāgūst attiecīgi secinājumi, lai mūsu politika kļūtu redzamāka katram individuālajam cilvēkam šajās skartajās valstīs un reģionos, lai viņi saprot, ka šeit Eiropas Savienība ir ieguldījusi savu darbu vai vēlas to darīt, lai uzlabotu šo cilvēku reģionu dzīves kvalitāti. Šajā sakarībā arī no manas puses vēlos īpaši lūgt eh, Nacionālā parlamentu pārstāvjus aktīvi rīkoties nacionālajā līmenī, ne tikai diskutēt, bet arī argumentēt. Šobrīd paplašināšanās e, nav tik populārs jēdziens, ja mēs palūkojam Eirobarometra, Eirobarometra rezultāts, taču, ja mēs palūkojamies dalībvalstīm, šeit ir jāizteno šī attiecīgas informatīvas kampaņas, un tas jādara arī ārpus Eiropas Savienības, un mums ir jānodrošina tāda kvalitāte šai informācijas procesā, lai mūsu pilsoņiem dalību valstīs nerastos tāda sajūta, ka jauns dalībnieks Eiropas Savienībā ir jauns finanšu sloks. Nē, jauns dalībnieks ir papildu spēks Eiropas Savienībai. Un tāpēc ir nepieciešams uh, tāda līdzdarbība, līdzatbalsts, lai varētu attīstīties šie ekonomiskie apstākļi, lai kad kāda valsts pievienojas Eiropas Savienībai, tad no šī pievienošanās mirkļa tā, lai kļūst par pilnvērtīgu Eiropas Savienības locekli. Paldies, paldies, komisāra kungs! Tagad vērsīšos pie kolēģiem, lūkšu jūsu izpratni, jo mums tagad ir taisnīgi jāsadala runāšanas laiks, un es ierosinu katram runātājiem piešķirt divas minūtes, lai mums būtu gan viens pārstāvis no parlamenta Eiropas, gan pēc tam sakot pārstāvis no nacionālajiem parlamentiem. Un, protams, mums pastāv arī ierobežojumi šo. Un tas pats attiecas arī uz Mogurīnī kundzes um, uzstāšanos. Un es domāju, ka um, nevarēs būt tā, ka viena un tā pati persona varēs izteikties par abiem jautājumiem. Mums šeit ir tiešām labi jānoorganizē. Tagad vēlos dot vārdu Kalniņa kungam no Latvijas parlamenta, kurš ir ārlietu komitejas pārstāvis. Paldies. Uh, thank you, Commissioner Hahn. Uh, as... Paldies, komisārkums Hān. Kā jūs zināt, Latvijai viena no prezidentūras prioritātēm ir austrumu partnerība Pirmkārt, mūsu mērķis ir paturēt to augstu darbu kārtībā Eiropas Savienībā, otrkārt nosūtīt spēcīgu signālu, uh, atbalstu signālu partnerības valstīm. Treškārt, mēs vēlamies nodrošināt augstu līdzdalību no visām ES dalību valstīm Rīgas samitā. Es biju ļoti priecīgs par to, ka jūs runājāt par izmaiņām, kas ir veicams partnerībā pielāgojot programmas, individualizējot tās, es domāju, ņemot vērā apstākļus šajās kaimiņu valstīs, tas ir nepieciešams. Vēl viena lieta, ko varēju sacīt, ka jūs runājat par austriem un dienvidiem, es vēlos citēt bijušo Polijas ārlietu ministru Sikorska kungu. Viņš norādīja, ka uh, Eh, valstis Eiropas dienvidos ir Eiropas eh, dien, eh, dienvidu kaimiņi un austrumos valstis ir Eiropas Savienības valstis. Un, Ir šeit ir tā atšķirība, kas mums jāpatur prātā, ka šīs valstis dienvidos nekļūs Eiropas Savienības dalība valsts. Mums ar abām kategorijām, valsts kategorijām jāstrādā, taču tās nav vienādas. Paldies. Liels paldies, priekšstādātāja kungs. Komisāra kungs, es vēlos. Ši... Ir laba doma organizēt šeit viedokļu apmaiņu ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. E, es visu šeit viņus sveicu. Komiteja šeit notiek, e, notiek debates par kaimiņu attiecībām un paplašināšanos, un tas ir tik apsveicam. Pāris e, vārdos par kaimiņu valstīm. Eiropas tautas partijai ir svarīgi neaizmirst, kā jau jūs sacījāt, ka Krievijas agresija pret Ukraini ir nepieņemams fakts. Šādi tika anektēta šīs Ukrainas austrumu daļa. Mūs arī uztraut nesenā notikumu gaita uh, Krievijā. Uh, Es vēlos tuvākajā laikā par to spriest. Krievijas uzvedībā Abhāzijā ECO ir publicējusi savu paziņojumu Moldovā par Moldovu, un mēs redzam, ka ir pozitīvi rezultāti vakardienas proeiropeiskās partijās vēlēšanās, labi rezultāti. Es vēlos uzteikt to, ka jūs esat uh, uh, uzsvēruši, ka jānoskaidro, jāpaskaidro Eiropas Savienības nostāja kaimiņu partnerības valstīs. Šī politika ir svarīgs demokratizācijas instruments, uh, tas attiec arī uz austrumu kaimiņiem. Jūs pieminējāt Meltkalnu, Serbiju, katra kandidāta valsts tiks skatīta atsevišķi, uh, eh, Kopenhāgas kriteriju gaismā. Eiropas Tautas partija ir svarīgi uzsvērt to, ka runājot par Rietumu Balkāniem, mēs vienmēr paliekam pie Tesalonikos pieņem uh, uzņemtajām saistībām. Paldies! Merci, monsieur le président, cher. Paldies, priekšstādātāji, dārgais Elmāra. Komisāra kungs, esmu īpaši priecīgi, ka varu šeit būt eh, jūsu vidū. Es esmu no Francijas asamblējas runājot par karmeņa attiecību politiku. Man eh, jāpauž eh, nožēla par to, ka jaunajā komisijā, ka viņa attiecība portfels eh, ar vienu ir tāds kā sajaukts. Ir sacīts, ka jaunā, nekāda jauna pie, pievienošanās nav gaidām, bet es domāju, durvis jāpatur vaļā, jā, jāiedrošina kandidātu valstis. Un jāsaprot, ka nav automātiski saiknes starp eh, paplašināšanos un kaimiņu attiecībām komisāra kungs, būtu labi tās lietas nošķirt. Eh, kaimiņa attiecība politikai īpaši jāņem vērā konkrētās valsts īpašā īpašības. Es, man ir jautājums, kā jūs paredzat uh, samierināt kaimiņa attiecību koherents ar to nepieciešamību, ka katrai valstī ir jāizvirz atsevišķas prasības, ka katrai jāskat atsevišķi. Runājot par Balkāniem, es jums pilnīgi piekrītu. Ir ļoti svarīgi izstrādāt kritērijus tiesiskuma un eh, korupcijas apkarošanas ziņā. Es arī nesen biju Serbijā, lai novērotu, kādas tur ir reformas. Vēl viens komentārs. Balkāni ir austrumos, taču arī dienvidos Tā ir vidusjūras civilizācija, kurai Balkām pieder, un ir jāuzsver šīs civilizācijas strateģiskais raksturs Eiropai. Te ir runa par migrāciju, par drošību, par e, enerģētiku vai par stabil, pat par stabilitātu un mieru. Atgādināšu, ka mēs Nacionālajā asamblējā esam īpaši modri pret to, lai mūsu kaimiņu attiecības būtu balstītas uz divām kājām. Uh, Eh, dievidos un austrumos. Mums jābūt modriem kopīgi. Paldies! Priekšsarētāja kungs, komisāra kungs, vēlreiz paldies par jūsu paskaidrojumu attiecībā uz paplašināšanās politiku. Junker kunga neveiksmīgie izteikumi ir eh, radījuši apjukumu no Belgradas līdz Vašingtonai, tāpēc ir labi, ka tas vēlreiz tiek paskaidrots. Vēl būtu labāk, ja šādas populistiskas muļķības nebūtu vispār eh, nākuši klajā. Arī mēs šeit Eiropas parlamentā uzskatām, ka ir nepieciešama pūliņa no visām pusēm. Gan no tām valstīm, kuras vēlas iestāties Eiropas Savienībā, īstenojot nepieciešamās reformas, uh, bet ir nepieciešams arī vairāk strādāt Eiropas Savienībā, nu, komisijā, parlamentā, tā skaitā politiskajām grupām Eiropas parlamentā, nodrošinot lielāku atbalstu. Manuprāt, notikuma attīstība Serbijā, Melkalnē, Albānijā rosina cerības. Bet tas, protams, nozīmē, ka ir daudz kas vēl darāms, piemēram, vīzu režīmu atvieglojumu Kosovā apsveicu mūsu draugus Moldāvijā ar nelielu, bet tomēr uzvaru proeiropeiskai koalīcijai vēlēšanās. Un es ceru, ka tiks veidots spēcīgāks vairākums virzībai uz Eiropu, neskatoties uz Krievijas represīviem pasākumiem, tas tomēr ir noticis un par to ir jāizsaka atzinība. Un noslēgumā par kaimiņā attiecību politiku un šeit es vēlos pieminēt Ukrainu. Ukrainai nepieciešama mūsu ekonomiskais atbalsts un politiskā sadarbība, lai varētu īstenot nepieciešamās reformas. Līdz šim ir bijuši demokrātiskas vēlēšanās, tas ir labs pamats, bet faktiskās reformas ir jāievieš tagad. Tas arī ir skaidri jāpasaka, lai valdībai Kievā un arī mums nebūtu nekādas ietekmēšanas no Krievijas puses un ka mēs no Krievijas sagaidām, lai tā eh, beidzot izvelk savus karavīrus, izvāc no Ukrainas. Jā, noslēgumā tad. Valdība Kievā ir skaidri pateikuši, ka Viņi atbalstīs cilvēku Maidanā pausto vēlmi virzīties uz Eiropu, un prezidents Porošenko vakar labi intervijā pateica, ka uh, Ukrainas iedzīvotāji izteikuši vēlmi virzīties uz Eiropu, bet iestāšanās Eiropas Savienībā tas uh, šobrīd nav dienas kārtībā vēl. Fleckenstein. Fleckenstein kungs, saka priekšsarētājs, pirmo reizi Eh, no jums eh, dzirdu, ka jūs uztrauc eh, apjukums Vašingtonā. Neko tādu no jums nebija agrāk dzirdējis. Karls Schwarzenbergs tālāk. Vēlās sacīt sekojošo. Hānkungs, jūs runājat par paplašināšanos. Uh, iesaistītās valstis, galvenokārt Rietumbalkānu valstis, vēlas turpināt eh, tuvināšanos Eiropas Savienībai. Tomēr eh, vēlos eh, pieminēt līdzību ar, ar savienotajiem traukiem. Ir nepieciešami ieguldījumi ņemot vērā, kāds ir augstais bezdarba līmenis dažās no šīm valstīm. Tu, nu, to var pārvarēt tikai ar lielām investīcijām. Investīcijas savukārt būs tikai tad, ja investori e, jutīsies droši, viņiem būs pietiekami liels tirgus. Ja šajās valstīs būs pietiekami droša situācija, es nerunāšu par to, kā tas ir panākams. Uh, Un, protams, ja viņiem ir pieeja Eiropas Savienībai. Šobrīd, kad šie priekšnosacījumi nav izpildīti, nenotiek arī investīciju piesaisti. Un gaidīt to, ka labklājības līmenis šajās valstīs nokritīs no debesīm, nu, tas eh, ir kļūdaini. Mums ir attiecīgi arī jārīkojas. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, Commissioner Hahn over here. Paldies, priekšsēdētāji. Hāna kungs, komisār. Mūs visus nedaudz uztrauc uh, ziemas tuvošanās, kas notiks ar to konfliktu, uh, Krievijas uzbrukums pret uh, Ukrainu, kas notika ar Mariupols pilsētu, piemēram, un ar šo koridoru. Bet paraudzīsimies, kas notiek Ukrainas presē un parlamentā. Jūsu kolēģis, varbūt jāsaka jūsu priekšnieks, Federika Mogherini, atsaucās uz Donbas autonomo statusu savā intervijā Austrijas uh, žurnālam, bet uh, eh, Mīnskas vienošanās, runā, vienošanās tekstā ir minēts īpašs status un arī Sjāns Po. Uh, bija uz, līdzīga uzstāšanās. Vai jūs varētu lūdzu pastāstīt, kāda ir jūsu uh, nostāja par Austrumu Ukraini? Runājot par Lībiju, protams, neviens nepauž uh, nožēlu par to, ka Gadāfī brutālais režīms ir kritis, taču valsts pat laban ir nopietni destabilizēta un mūs īpaši nosauc, uztrauc tas, kas notiek Katārā, uh, ka tā uh, finansē islāmistus uh, šajā valstī. Ko Eiropas uh, Savienība varētu darīt, lai stabilizētu šo strateģiski svarīgo valsti? Melnkalna ziņojumā atainojas kā veiksmes tās Rietumbalkānos. Varbūt pat eh, šī valsts tiks aicināt pievienoties NATO netik tālā nākotnē. Taču man ir jautājums par Sērbiju. Tas man uztrauc. Vai šī valsts var saglabāt eh, ļoti labā drauga attiecības ar Krieviju, īpaši ņemot vērā Krievijas politikas eskalāciju Ukrainā? un uh, Serbija arī neiestājas par uh, ASV un ES sankcijām pret Krieviju, arī ir nesen notikuši kopīgi militāri vingrinājumi uh, ar Krieviju kopā. Vai Serbijas valdība ir gana tālu gājusi, lai nodrošinā, lai nosodītu Vojaslava Sešala uh, naidīgās runas, kuras mēs pagājušajā nedēļā apspriedām parlamentā? Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Profit de această ocazie. Liels paldies, priekšsēdētāja komisāra kungs. Vēlos izmantot šo iespēju, paziņot jums, ka Eiropas Savienības paplašināšanās Rumānijai arvien būs prioritāte, lai veicinātu stabilitātu un mieru austrumu kaimiņa valstīs. Rumānija pastāvīgi ar diplomātiskiem centieniem un uh, atbalstniekšana atbalsta Moldovas Eiropeisko ceļu. Moldova vēlētos iegūt uh, Rumānija vēlētos iegūt uh, skaidrāku apliecinājumu, ka Moldova tuvojas savam mērķim no Eiropas Savienības. Mēs domājam, ir svarīgi mums atbalstīt Moldovu. Dažām Eiropas, citām Eiropas Savienības dalību valstīm arī šī valsts jāatbalsta. Paldies! Uh, excuse me, President, uh, I told the coordinator. Atvainojos priekšsēdētā. Es biju sapratusi, ka vispirms runās koordinātori. Vēlos pateikties komisāram Hānam par sniegto paskaidrojumu, ko viņš mums sniedza. Proti viņš skaidri pastāstīja, ka e, komisijas priekšstādātāra Junkera paustie viedokļi nenozīmē punktu paplašināšanās procesam. Es domāju, šis precizējums, kuru mums šeit komisārs sniedz, ir ļoti svarīgs. Es arī uzskatu, ka ir ļoti svarīgi kad kamiņa attiecību politika tiek skatīta kopskatā, daudz uzmanības tomēr tiek pievērst tam, ka katra valsts ir specifiska, katra ir citāda, un katrai valstī līdz ar to ir nepieciešama specifiska pieeja. Noslēgumā vēlos izmantot dažas sekundes, lai vērst jūsu uzmanību uz situāciju Tunisija. Es esmu galvenā novērotāja. Uh, vēlēšana novērošanas misijā, kas pat labam darbojas Tunisijā. Un līdz šim mēs esam izskatījuši visus balsošanas procesa posmus, um, parlamentu vēlēšanas un pirmās, uh, pirmo prezidenta vēlēšanu kārtu, un situācija ir ļoti laba, un Tunisijas tauta ir paudusi apskaužamu uh, vēlmi uh, rīkoties caurskatāmi, demokrātiski, un tagad mums ir palicis pēdējais prezidenta vēlēšanu otrais posms. Gaidāms, ka tas būs mazliet sarežģītāks, tāpēc, ka situācija sāsinās, taču esmu pārliecināta par to, ka veiksmīgi sāktais process turpināsies arī nākotnē. Uh, Un tāpēc es vienkārši vēlējos vērst jūsu uzmanību uz Tunisijas veiksmīgo darbu. Paldies! Thank you, Elmar. Paldies, Elmar. Komisāra kungs, dārgie kolēģi, saka Ažubalis kungs, austrumu kaimiņu valstīs Rie, eh, Krievija aktīvi eh, veido alternatīvo projektu Eiropas Savienībai, Eiroāzijas Savienībai labi saglabājušās postsovietā eh, padomiskās eh, totalitārās tradīcijas ļauj Krievijai nodarboties aneksiju. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem sākot jebkādas oficiālas attiecības ar šo maldinošo organizāciju Eurāzijas Savienību. Runājot par rietumu Balkānu valstīm, mūsu lielākās bažas saistīs ar Sērbijas nostāju pret Eiropas Savienības kopējo drošības un uh, aizsardzības politiku. Paraugieties uh, uz Serbijas nostāju Ukrainas jautājumā. Serbija vismaz atbalsta Ukrainas teritoriālo integritāti, taču ANO ģenerālajā asamblējā Serbija nebija klāt, tad, kad rezolūcija tika pieņemta gandrīz vienbalsīgi. Eiropas Savienība, um, eh, Serbija neatbalsta Eiropas Savienības um, eh, sankcijas pret uh, eh, Krieviju Ukrainas uh, attiecībās. Ir secināts, ka 2014. gadā ir samazinājies mm, procentuālais skaits no, 60, no 89% līdz 62%. No vienas puses Serbija vēlas turpināt ceļu uz Eiropas Savienības integrāciju, jo tā redz, kāda būs praktiski ieguvumi un nu, vienlaikus vēl saglabāt savu prioritātu Krieviju savām ekonomiskajām saiknēm, kad tiek pievienots e, īstenots ES sankciju. Komisāra kungs, vai jūs neredzat nekādas draudus no šīs dubultās pieejas? Iesākumā vēlos piekrist, saka Hadzi Georgiju kungs, ka Junkera paziņojums, ka tuvākajos piecos gados nav paredzēta paplašināšanas, ir eh, bijusi izvirzījis sev mērķi nominēt dažas Eiropas Savienības pilsoņas. Kaut arī skaidrs, ka šajās valstīs ir arī protestētāji, kas vēlas paplašināšanu. Hāna kungs, Kipras uh, Parlaments ir nosodījis Turcijas darbību Kipras uh, ekonomiskajā ekskluzīvajā zonā. Eh, un eh, mēs pieņēmām šādu rezolūciju, vēlamies, lai jūs to nododat Turcijai, un vai jūs to esat izdarījuši vai nosodījāt Boskar kunga vērtējumu par rezolūciju. Viņš sacīja, ka šī rezolūcija vienkārši nonāks atkritumu grozā. Turcija turpina pārkāpt eh, Kipras eh, ekskluzīvo ekonomisko zonu un vēlos sacīt, ka, Turcija, eh, ka Eiropas Savienība saskars ar nopietnām problēmām savā perifērijā. Vienu problēmu es jau minēju, taču vispār man ir iespējas, ka Eiropas Savienība īpaši nopietni neuztver savu lomu. Es vēlētos zināt, jūs kā komisārs, vai jūs domājat, ka ir iespējams Eiropas Savienībai spēlēt nozīmīgu lomu. Vai jūs eh, izvirzot kritērijus valstīm eh, vērojat, vai tā šos kritērijus izpilda? Vai mēs esam konsekventi savās prasībās? Paldies! Äh, in, in weiten Teilen der deutschen Liela daļa Vācijas iedzīvotāji un arī liela daļa politiķi ir dziļi vīlušies attiecībā uz notiekošo saistībā ar Krieviju. Jaunās valdības projekts bija partnerības eh, padziļināšana un notikumu Ukrainā ir radījuši milzīgu uzticēšanās zudumu. Tas, ko mēs šobrīd redzam, ir izmaiņas Krievijas politikā, kas agrāk eh, uzskatīja iestāšanos NATO par tādu kā provokāciju, bet Eiropas Savienības uh, eksistenci un vēlmi tai pievienoties nē, neuzskatīja to par draudu, bet tagad redzam, ka pat asociācijas nolīgums uh, tiek uztverts kā provokācija Krievijas pusē, pret kuru ir jāvēršas acīm redzot ar ļoti spēcīgiem ekonomiskajiem un pat militārajiem pasākumiem. Un mūsu kaimiņa attiecība politika, kas nav bijusi agresīva un nav bijusi līdz šim vērsta pret Krieviju, tā tiek nostādīta pilnīgi jaunā koordinātu plaknē. Un es labprāt no jums, komisāra kungs, eh, vēlētos dzirdēt, kā jūs eh, domājat apieties ar šiem pilnīgi jaunajiem apstākļiem. Un papildus tam. ņemot vērā ļoti atšķirīgo uh, nostāju uz sankciju atbalstīšanā vai neatbalstīšanā. Tā ir vienīgā alternatīva mums, jo mēs sakam, ka mēs nevēlamies militāru atbildi. Tad jautājums ir, kas notiks, ja šī vienotība Eiropas Savienības valstu starpā nenoturēsies? Martā mums ir pirmā nākamā vienošanās vajadzīga, pēc tam septembrī nākamā, abās reizēs ir nepieciešami jauni lēmumi, un vecā stratēģija vairs nedarbojas. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsarētāji, komisāra kungs. Līdzīgi kā citi kolēģi jau ir eh, to sacījuši, es vēlos pateikties par šo eh, skaidrojumu, ko jūs veicāt par eh, komisijas priekšsarētāju Junkeru neveiksmīgo izteikumu, ka tuvākajos piecos gados noteikti nebūs nekādas paplašanāšanās. Tātad tas nav akmenī kalts, kā jūs sacījāt, tā kā tehniski un realistiski, ja tiks izpildīti nosacījumi, tad uh, Tas ir ļoti svarīgi, jo savādāk šī izteikuma Rietumu Balkānu valstīs eh, radīja lielu apjukumu un demotivējoši darbojās. Jūs norādījāt, ka paplašanāšanās daudz dalību valstu vidū nav īpaši populāra. Ko jūs plānojat darīt, lai šī situācija uzlabotos? Lai tieši Rietumu Balkānu valstis kļūtu par daļu no Eiropas Savienības nākotnē un lai šis atbalsts būtu abās pusēs? Un trešā lieta. Jautājums par to, kādā veidā komisijas iekšienē var radīt koherenci starp eh, cilvēktiesībām un enerģētikas interesēm. Nesen lasīju, ka vicepriekšsarētais Šefkovičs pagājušajā nedēļā bija Azerbaidžānā un tur uh, saņēma draudzīgu uzņemšanu no prezidenta Līja un uh, stāsts par to, cik labi ir sadarbība ar Eiropas Savienību un strateģiskā partnerība enerģētikas jomā. Tāpat laikā Azerbaidžāna ir valsts, kas virzās ļoti autoritatīvā virzienā. Jūs zinat, ka Lēla Jonas ir cilvēktiesība aktīviste, kas ir apcietināta un nominēta Saharovu uh, balvai. Viņas meita uh, uh, pagājušajā nedēļā Strasbūrā aprakstīja to, cik šausmīgos apstākļos viņas māte ir apcietinājumā, un arī tēvs, kurš ir citā apcietinājuma vietā. Uh, un eh, darīju visu iespējamo, lai apmeklētu Leilu Jonas eh, cietumā. Diemžēl neesam līdz šim no Azerbaidžānas valdības neesam saņēmuši atļauju to darīt. Es redzu tādu nesakritību starp to, ko eh, saka un dara komisijas vicepriekšsarētājs Šefkovičs, un tas, ko dara ne tikai parlaments, bet arī pārējie komisijas pārstāvi. Ko jūs darīsiet, lai tas viss tiktu kopīgi skatīs, lai nebūtu tā, ka enerģētikas intereses ņem eh, virsroku pār cilvēktiesībām. Paldies, priekšsarētāji. Runājot par kaimiņu attiecībām, es tad vēlos pievērst uzmanību šim jautājumam saistībā ar eh, Tunisiju. Tunisija mums ir draudzīga valsts, tai šobrīd ir ļoti izšķirošs brīdis. Es pieņēmu zināšanai to, ko Neicas kundze no Alde politiskās grupas sacīja par vēlēšanām, un ka tas viss notiek ļoti pārskatāmi, ar lielu līdzdalību un ļoti konstruktīvi. Tomēr eh, mans jautājums jums ir eh, tāds. Tā kā praktiski visi politiķi, ar kuriem tikāmies, sacīja, ka Tunisijai šobrīd ir nepieciešama faktiska ekonomiska atba eh, atbalsta pasākuma, un kā tad Eiropas Savienība domā risināt šo problēmu? Kādā veidā tā plāno iesaistīties? Vai ir kāda tālajoša programma, kas vērsta uz demokratizācijas atbalstu, eh, tā pasaules daļā, kas mums ir ļoti svarīga, respektīvi Magreba? Uh, Un tur mums eh, Tunisijā būtu daudz darām. Attiecībā uz Rietumu Balkāniem es vēlos izteikties par Albāniju. Štefan Fīles eh, darbs padarīja iespējami to, ka šī valsts ir kļuvusi par kandidātu valsts attiecībā uz likumdošanas un juridiskajām reformām, kā arī korupcijas apkarošanu un noziedzīgu, organizētās noziedzības apkarošanu, bet joprojām ir daudz kas darāms vēl valstī. Un tāpēc jautājums jums Kā jūs vērtētu pašreizējo progresu Albānijai? Un kā jūs uh, redzat vidējā termiņā šo attīstību un kā mēs varētu turpināt atbalstīt šo valsti, saglabāt kandidātu valsts statusu un kā panākt, ka viņi virzās uh, uz priekšu, progresēt īpaši juridiskajā aspektā. Jā, vielen dank für die zahlreichen. Jā, liels paldies par uh, daudzajiem komentāriem un jautājumiem, saka Hānkungs. Daudz no tiem bija diezgan saskaņoti. Par kaimiņu attiecību politiku kā tādu. Es ceru, ka es pietiekam skaidri paudu to, ka mums ir nepieciešams individuāli skatīt katras kaimiņu valsts situāciju. Uh, jo ir atšķirīgs arī intereses e, no šo valstu puses, kā viņi vēlas veidot sadarbību ar mums. Un tas ir īpaši sagāms attiecībā uz mūsu austrumu kaimiņiem. Mums ir ļoti heterogēna situācija tur. Tur ir trīs valstis - Ukraina, Moldava un Gruzija. Tās pavisam skaidri vēlas e, kļūt par Eiropas Savienības dalību valstīm. Pārējās tad ir ar atšķirīgākiem uh, Um, mērķiem jau zinām iemeslu dēļ un vēlas zinām distanci ieturēt. Un uz dienvidiem kaimiņa attiecības, protams, ir savādāks, bet tāpat intensīvas uh, attiecības ir jāveido. Tā kā viens no svarīgākajiem punktiem nākotnes kaimiņa attiecību politikā ir jāmeklē individualizēta pieeja Mums arī skaidri jāpasaka saviem kaimiņiem, ka runa ir par partneri, par divpusēju. Tas nav tā, ka vienpusēji Eiropas Savienība visu laiku finansēs ar kaut kādiem nosacījumiem, ja tie nosacījumi netiek izpildīti tā vai tā tiek finansēti. Ir skaidri jāpasaka, mums ir savas intereses, bet arī mums kaimiņiem ir jāpasaka, kādas ir viņa intereses, un tad jāskatās, kur mēs varam rast kopu, kopsaucēju. Un lai mūsu kaimiņi arī paši uzņems atbildību. Tieši ar šiem tematiem tad ir jāidentificējas, lai veidotu aktīvu kaimiņu attiecības politiku Par to, ko sacīja Švarcenberkungs un arī daudzi citi, vēlreiz. Manuprāt, šeit ir pilnīga nesakritība starp ekonomisko attīstību un nosacījumiem nodrošināt tiesiskumu, ne tikai tiesiskumu principu, bet arī uz faktisko īstenošanu, jo par to jau ir runa uz papīra jau daudz kas e, tiek akceptēts, bet pēc tam tas arī ir jārealizē praksē, tas ir jābūt pārbaudāmam, ka tik tiešām notiek faktiski pozitīvi uzlabojumi. Un tāpēc es vēlētos e, runāt vairāk par procesu e, un mazāk varbūt par sarunām, kas ir tikai daļa no šī procesa. Bet viena lieta ir pilnīgi skaidra. Mums ir arī labi jāapzinās, kādas ir mūsu iespējas kā Eiropas Savienībai. Piemēram, ko var darīt Eiropas e, Investīcija Banka vai EBRD vai arī citas iestādes, kādas iespējas tās var radīt un kā šo ekonomisko attīstību var sasaistīt ar ekonomiskā atbalsta pasākumiem. Pats no sevis jau nekas neradīsies ir svarīgi šo divpusējību un savstarpējo miedarbību nodrošināt, savu ilgspējīgu attīstību, tiesiskumu principu ievērošanu. Ekonomiskā attīstība var rasties tikai tad, ja ir pilnīgi skaidri definēti tiesiskuma principi. Un dažās no šīm valstīm prasība īstenot tiesiskuma principus bez ieguvumiem varbūt arī eh, tā līdz šim ir daļēji tikai sekmīgi bijusi. Un tas ir, par to ir jārunā, tas ir jāapspriež. Otra lieta. Eh, pavisam īsi. Jums vēl būs iespēja eh, uzdot jautājumus pašai Federikai Mogherīnī at, attiecībā uz Eiropas Savienības nostāju par decentralizāciju Ukrainā tur, manuprāt, ir ļoti skaidra nostāja. Tā ir Ukrainas suverēna lieta attiecībā uz to, kā viņi vēlas savu valsti veidot. Un attiecīgi izrietoši no tā arī, kā veidot attiecības ar Austrumu Ukrainas daļu un centrālo valdību. Eiropas Savienība liek lielu uzsvaru uz Ukrainas teritoriālo suverenitāti, un tas ietver arī šīs valsts tiesības lemt par savu iekšējo struktūru. Līdz ar to tas ir Ukrainas valdības lēmums attiecībā uz to, kā viņi paši vēlas organizēties. Tā ir arī viena no mūsu prasībām, kas sakrīt arī ar Ukrainas vēlmēm. Kas attiecas uz eh, pagātnes personām, aicinu rast līdzsvaru starp lietu nosaukšanu vārdā un tāpat laikā neradīt arī milzīgu publicitāti ar to. Jo dažas lietas, paldies Dievam, ir jau tādas, kas piedara pagātnei, it īpaši attiecībā uz retoriku. Ir nepieciešams rast pareizo līdzsvaru, nevis paslaucīt zem paklāja kaut ko, bet tieši skaidri runāt, saprātīgi runāt par lietām tad, kad tas ir nepieciešams. Kas attiec uz tādām valstīm kā Tunisija un citām, kā mēs tās varam tālāk atbalstīt, manuprāt, šeit ir bez ekonomiskas attīstības eh, sniegt arī pilsoniskai sabiedrībai atbalstu tās attīstībā. Jo pamat platforma, lai varētu darboties eh, demokrātas sabiedrība ir tieši pilsoniskās sabiedrības esamība. Azerbaidžāna. Acim redzot, eh, ir skaidrs, ka Eiropas eh, amatpersonas būs Ķīnā, Un tad arī bija kāds ziņos, ka viņi draudzīgi ir uz, uzņemti, bet tas nemaina to, ka ir jautājumi, par kuriem ir jādiskutē, un par tiem arī tiek diskutēts. Dažkārt, dažkārt oficiālās atskaites eh, pauž varbūt negluži to, eh, kāda bijuši faktiskās eh, sarunas. Bet, kā jau es sacīju, nav jau tā, ka mēs domājam tikai un vienīgi par enerģētiku. Mēs runājam arī par citām lietām. Un es teiktu, ka Eiropas Savienības funkcionāri, arī Eiropas komisāri Es domāju, rīkojas daudz saskaņotāk nekā daudzu nacionālo valstu valdību pārstāvi. Bieži vien tiek smaidīts, ka mums ir pieeja, div, divas vismaz pieejas katrai valstī, bet uh, joks pie malas, nu, mēs tiešām arī izmantojam šīs iespējas un runājam ar valstīm attiecībā uz Krieviju. Es domāju, ka lielākās sankcijas Krievija pat pret sevi ir vērsus, nostādot sevi šajā situācijā ierobežojot arī savu tirgu, vērojot rubļa lejupslīdi un Maskavas biržā uzņēmumu vērtības krišanos varam vērot, kopējo ekonomikas eh, pasliktināšanos, ekonomiskās situācijas pasliktināšanos. Un es ceru, ka nebūs ilgi jāgaida, līdz atgriezīsies veselais saprāts un mēs atkal redzēsim viņus pie sarunu galda. Bet, kā jau sacīja, bumba šobrīd ir Krievijas laukumā. Manuprāt, tas ir vairāk kā skaidrs. Es domāju, tur vairāk nav nekas sakāms šobrīd. Kas attiecas uz Turciju? Federika Mogherini un arī es pats nākam pirmdien eh, dodamies tieši uz Turciju Un tas arī būs skaidrs signāls. Šonadēļ piekdien mēs dosimies uz Sarajevu, lai piedalītos sarunās un lai dot arī skaidru signālu par to, cik cieši mēs sadarbojamies, tā skaitā mūsu dienesti. Un arī tur runāsim par piemetajiem tematiem, kurus jūs savos jautājumos un komentāros pieminējāt. Un attiecībā uz visiem virzīšanās uz Eiropu un Eiropas Savienību, tas temps, kādā tas notiek, to nosaka pašas kandidātu valstis. Tas nozīmē, ka šī nepieciešamā tuvināšanās tam, kā Eiropas Savienība skatās uz lietu, gan ārpolitikā, gan aizsardzības jomā, arī tas ir attiecīgās valsts suverēns lēmums. Galu galā priekšnosacījums, lai valsts iestātos, ir tiesību normu saskaņošana, bet cik ātri tas notiek, e, kāds ir temps, to nosaka pašas valstis. Un es arī uzskatu, ka tā, tas ir svarīgi. Mēs jau Eiropas Savienībā praktiski attiecībā uz visām valstīm, kas tika pieminētas, uh, ir svarīgākais ekonomiskais partners. Tāpat Serbijai. Divas trešdaļas no visām ārvalstu investīcijām nāk no Eiropas Savienības dalību valstīm. Krievijai ir tikai 4%. Importa-eksporta attiecība ir divas trešdaļas. Tātad šeit lietas ir skaidrs. Visi iesaistīties zin, kādas ir interešu joms. Bet Dažkārt šīs lietas notiek ātrāk, dažkārt lēnāk, bet virziens ir skaidrs, bet arī attiecībā uz Krieviju. Eiropas Savienība ir miera projekts, un ar savu rīcību mēs to arī ikdienā pierādām. Līdz ar to nevienam no mums nav jābaidās, tieši pretēji. Mēs esam ieinteresēti, mierīgi sadzīvot ar saviem kaimiņiem, nodrošināt mūsu sabiedrību attīstību, lai dotu mūsu iedzīvotājiem iespēju, iespēju dzīvot labklājībā. Un tas ietver arī mūsu draugus Krievijā. Tādējādi mēs veidojam arī savu politiku, un to mēs vēlamies no saviem kaimiņiem. Paldies, komisār kungs, vēlos jums sirsnīgi pateikties par jūsu viedokļu pārstāvēšanu. Šī noteikti nebūs pēdējā reize, ka mēs tā kopā sanākam, un es domāju, ka paplašināšās jautājums paliks darba kārtībā. Tā ir viena no veiksmīgajām Eiropas Savienības politikām. Turklāt tā ir, tā ir jābūt saskaņotai gan iekšēji, gan ārēji, citādi tai nav jēgas, tam jābūt skaidri saprotamam. Tādēļ ir svarīgi, lai dalībvalsts un kandidāta valstis uh, tiešām spētu pašas regulēt šo tempu un runājot par kaimiņu attiecību politiku, mēs skaidri redzam, cik būtiski, lai Eiropas Savienībā šeit pastāvētu saskaņotība, sagatavojot šādu milzīgu kaimiņu attiecību politiku, jo tikai tad, ja ir šī iekšējā saskaņa, un vienotība, tad arī signāls uz āru ir vienots un spēcīgs, un tas palīdz pārstāvēt mūsu intereses un veicina mūsu iekšējo integrētību. Tiešām liels paldies! Johannes novēl tev visu to labāko. Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka arī komisāra kungs. Thank you. Dāmas un kungi, drīkstu mūsu vidū sveikt Eiropas Savienības augsto pārstāvu ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas komisijas priekšsēdētājs kundzi, un nevēlos laupīt viņai laiku ievadvārdos, taču tikko minētā pieredze liecina, ka tie, kas izsakās īsāk, nodrošina iespēju izteikties vēl kādam kolēģim lai mēs varētu tā turpināt. Būtu jauka, jo vēlākais pulksten 17. Mogarīnī kundzei mūs ir jāpamet, un, bet mums vēl ir citas diskusijas gan šodien, gan rīt. Tādēļ runāšanas laiks būs pusotra minūte. Protams, ne jums, komisārs kundze. Un tagad lūkšu vārtu, lūkšu izteikties Mogarīnī kundzi. Thank you very much, actually, I will. Liels paldies! Man nākamā sēde Eiropas komisijā sāksies pulksten piecos, tādēļ iespējams, ka pametīšu jūs jau pirms pieciem atvainojos, bet tā mēs vienojāmies par laika grafiku šodien. Sākumā vēlos jums pateikties par uzaicinājumu piedalīties šodien. Tas man dod iespēju, kā notiek šī iknedēļas sēde komisijā Eiropas parlamentā un ir arī īpaša iespēja apmainīties ar viedokļiem ar nacionālajiem parlamentiem un parlamentu pārstāvjiem. Tā ir tiešām lieliska iespēja. Man bija iespēja līdzīgā formātā tikties ar pa, Nacionālā parlamenta pārstāvjiem Romā pirms pāris nedēļām, kad bija daži pārstāvi no nacionālajiem parlamentiem un arī tad, kad apciemoju citas dalībvalstis līdz šim. Vēlos teikt, ka ļoti novērtēju jūsu strateģisko pieeju šajās uh, darba dienās. Es zinu, ka šis, par šo darba dokumentu jūs diskutēsiet rītdien, nevis šodien, taču vēlos uz to atsaukties, ja drīkst. Manuprāt, tas ļoti labi jau tagad nosaka dažas no uh, elementiem par manis paveikto darbu sākotnējās amata nedēļās un arī turmākajos mēnešos un gados. Aplūkojot šo dokumentu, par kuru diskutēsiet rītdien, es redzu, ka šeit ir nepieciešamība izmainīt politisko drošības vidi, tad uh, dokuments turpina runāt par to, kas Eiropas Savienībā ir jāveic kā uzticamai uh, iesaistītāji pusei un kā ir jānodrošina dažādi elementi, kas ir būtiski mūsu stratēģijai. Tas skar Eiropas Savienības politisko skārtības uh, spēcināšanu, tāpat arī uh, Pasaules kārtības spēcināšana šeit pieminēts arī NATO un daži būtiski pasākumi, kas notiks nākamgad, kā piemēram ANO operacionālā nolīguma pārskatīšana un tam līdzīgi. Taču sākumā vēlos sakt, vai viss ir kārtībā? Tātad vēlos sākt ar to, ka uzskatu, ka ir iespēja spēcīgai sadarbībai mūsu vidū saistībā ar turpmākajos gados veicamo darbu. Drošība un politiskā vide Eiropā un ap Eiropu un pasaulē ir dramatiski mainījusies kopš pēdējo reizi sagatavojamām Eiropas Savienības drošības stratēģiju drošība un miers tolaik šķita kā viens no pamat stūrakmeņiem Eiropas Savienības politiskajā dzīvē un pāris gadus vēlāk šobrīd situācija ir pilnībā mainījusies gan uz austrumiem, gan dienvidiem, visā pārējā pasaulē un tostarp arī Eiropas Savienības teritorijā. Un es domāju, ka daudzi no jūsu komentāriem un jautājumiem skars šīs uh, lielās krīzes, ar kurām saskaramies mūsu reģionā vēlos koncentrēties uz to, ko es uzskatu par mūsu izaicinājumu, lai spētu stāties pretī šiem vietējiem, reģionālajiem un pasaules izaicinājumiem. Vēlos teikt, mums ir jāsāk pašiem ar sevi. Ja mums nav kopīgas un rūpīgas analīzes par apdraudējumu un iespējām šajā situācijā, tad nav iespējams nodrošināt, ka mēs esam uh, uzticami gan reģionāli, gan globāli partneri. Tātad mums ir jāsāk ar pašiem sevi. Tātad sākot ar Briseli, sākot ar mūsu galvaspilsētām, tādēļ, manuprāt, dažādo nacionālo un Eiropas Savienības parlamentu pārstāvju kopā sanākšana un darbs ir ļoti būtiski. Mums ir jāpārvar šī pieeja, ka mums ir Eiropas līmenis, Brisele un tad nacionālais līmenis dažādajās dalībvalstu galvaspilsētās, ka tās ir divas dažādas sliedes. Mums ir jādarbojas kopā, mums ir jāveido kopīga vīzija. Es zinu, ka ir ļoti daudz gaidu saistībā ar dažādu politiku pārskatīšanu, sākot ar Eiropas drošības stratēģijas pārskatīšanu. Un vēlos teikt, ka vēlos pavadīt turpmākos mēnešus, lai varētu prezentēt formātu un veidu, kādā mēs strādāsim saistībā ar jauno Eiropas drošības stratēģiju. 2013. gada padome saņēma mandātu un Eiropas padome eh, jūnijā prezentēs šī, šos rezultātus. Es vēlos teikt, ka vēlos, lai process būtu pēc iespējas atvērtāks, lai tiktu iesaistīti Nacionālajie parlamenti, Eiropas Savienības parlaments, lai tiktu iesaistīti pilsoniskā sabiedrība, man tiešām pietiek ar šo krīzēm, kas jau ir, tādēļ nevēlos iesaistīties šajās blakus krīzēs. Tātad, turpmākajos mēnešos es noslēgšu un vēlākais Eiropa padomē jūnijā prezentēšu pārskatītās Eiropas, eh, jaunās e Eiropas drošības stratēģijas formātu. Protams, mēs zinām, ka ir nepieciešams jauns dokuments, mums ir nepieciešama patiesa saprašanās Eiropas Savienības ietvaros par to, kas ir prioritātes, kas ir izaicinājumi un kādi politiskie instrumenti, kādus šādus instrumentus mēs varam izmantot, lai tiktu galā ar šiem uzdevumiem. Turklāt es vēlos arī, lai notiktu diskusija par to, vai mums ir nepieciešama Eiropas drošības stratēģija, vai arī mums ir nepieciešama Eiropas ārlietu politikas stratēģija politika, kas iekļauj drošību, taču neaprobežojas tikai ar šo aspektu, jo mēs visi ļoti to zinām, un pat jūs nacionālās parlamentos to zina daudz labāk, ka šī, šis sajaukums starp ārējām un iekšējām izaicinājumiem un ārējām iekšējām politikām šobrīd ir tik ļoti spēcīgs, ka mēs vienkārši nevaram atļauties tā nošķirt lietas. Mums ir jākoordinē mūsu politikas iekšējie un ārējie aspekti un politikas. Uh, Tas ir izaicinājums manā pusē, komisijas un padomas pusē. Šie ir divi manas priekšniecības, un vēlos atgādināt, ka man ir vēl arī trešais priekšnieks Eiropas aizsardzības aģentūra, kas e, bieži varbūt tiek aizmirsta, taču šeit darbs notiek. Runāt par to, ko es teicu, ka mums ir nepieciešams koordinēt un jāstrādā ar dažādām gan iekšējiem, gan ārlietu parlamentiem, ka tam jānotiek ne tikai nacionāla parlamentu līmenī, bet arī Eiropas Savienības līmenī. Un, kā jau teicu, es jūs pametīšu mazliet pirms pulksten pieciem, jo šodien es vadīšu pirmo neformālo tikšanos komisāriem. Tā kā mums darba kārtībā ir arī Ukrainas un Krievijas jautājumi, tad būs pārstāvēt arī uh, enerģētikas komisārs, tirzniecības komisārs, un mēs centīsimies, lai komisijas iniciatīvas ietu pa vienā un tai pašā virzienā, un lai mēs spētu izmantot visus mūsu pieejamos instrumentus. Tas pats attiecas arī uz padomi. Es nolēmu vadīt ne tikai ārlietu ministru, padomis, bet arī tirzniecības, attīstības un aizsardzības padomis. Tātad visi šie formāti ārlietu padomi ietvarā. Un es vēlos nodrošināt, lai šeit tiktu aplūkot arī tādi jautājumi kā migrācija, iesaistot iekšlietu ministrus, lai netiktu, lai Tātad šie dažādās politikas eh, tiktu saskaņotas savstarpējā sadarbībā. Šeit nebūtu runa tikai par ārlietu vai iekšlietu jautājumiem. Izteikšos īsi, jo citādi es saprotu, ka eh, garais runātāju saraksts nespēs realizēties. Un noslēgumā vēlos teikt to, ka lai nodrošinātu to, ka mēs pilnībā varam izmantot visus mūsu pieejamos instrumentus, kas ir tik daudzi un tik ļoti būtiski, uh, Mums iespējams ir jābūt drosmīgākiem un jāizmanto tādi instrumenti, kas mums ir pieejami, taču nekad netika izmantot, un iespējams tas rada grūtības vai nu dalībvalstī vai komisijas pusē, un šeit es ceru, ka varēšu rēķināties uz kopīgu Nacionālo parlamentu un Eiropas parlamentu darbu, lai tiktu galā ar tā teikt, tām, tām robežām un sliekšņiem, kāda mums pastāv saistībā ar Lisabonas līguma sniegtajiem instrumentu izmantošanu. Runāt par ārlietu, ārējas darbības dienesta darbu. Par to, manuprāt, runāja tieši šajā pašā telpā pirms pāris mēnešiem. Pagājušajā gadā tika piedāvāts pārskatīt šī dienesta darbu. Uh, un piedāvāt konkrētus priekšlikumus turpmākajam darbam attiecībā uz ne tikai uz to, kā šis dienas darbojas, bet darbojas arī Eiropas Savienības delegācijas visā pasaulē. Manuprāt, šeit ir daudz iespēju daudz labākā veidā izmantot mūsu pārstāvniecību visā pasaulē, kas ir ļoti liela, taču šeit darbu vēl varētu uzlabot. Tāpat arī vēlos intensificēt darbu ne tikai ar Eiropas parlamentu, uh, kur jau diezgan labi izbauda, bet arī veicināt darbu ar nacionālajiem parlamentiem, un šeit saskatu lielu potenciālu gan šajā formātā, gan citos, kas ir noderīgi ne tikai man, bet arī cerams jums. Un noslēgumā pāris jautājumi. Pirmkārt, es saprotu, ka jūs pavadat diezgan lielu darbu un laiku kopā ar Hāna kungu, viņš pieminēja kopīgo vizīti, kas notiks piekdien Sarajevā un nākamā nedēļa sākumā būsim Turcijā. Mēs e, kopā dosimies arī uz citās vizītēs, arī ar citiem komisāriem. Piemēram, Turcijas vizītes laikā piedalīsies arī Staņjanīdis kungs, jo mēs apmeklēsim dažas no bēgļu nometnēm. Manuprāt, šis ir jaunā darba veids, kādā komisija sāk uz darbu. Uh, kur ir centieni pēc iespējas sakoordinēt mūsu darbu, sniegt kopīgus vēstījumu un veikt arī kopīgas vizītes, kopīgus paziņojumus, ja tas ir nepieciešams, kopīgi reaģēt uz lietām. Jo, kā jau teicu, tas, kas man raisa lielāko izmisumu, ir tā, ka mēs Briselē pieņemam šo attieksmi un sakam, mēs, komisija, mēs, padome, mēs ārējais darbības dienests, uh, um, ka mums ir uh, jādara kaut kas, jāizmanto instrumenti, un tas fakts, ka pirmā vizīte kopā ar komisāru Hāna kungu Sarajevā notiek, manuprāt, jau ir liels panākums, ņemot vērā to, ko Hāna kungs jau pieminēja, un ņemot vērā to, ka mums ir jāstrādā pie paplašināšanās procesiem nopietnā, saskaņotā, vienotā veidā, ka mums ir jāsāk ar Rietumu Balkānu reģionu, jo šis ir reģions, kur Eiropas Savienība var panākt izmaiņas. Tādā veidā, lai tas būtu interesanti un apmierinoši ne tikai tiem partneriem šajā reģionā, bet arī viss mūsu Eiropas Savienības interesēs. Un ja man būtu jāsastāda tāds prioritāšu saraksts, tad es uh, šeit eh, vilktu tādus apļus, sāktu ar valstīm, kas ir tuvāk pie mums, Rietum Balkānos, Turcija, kur ir lielāks iespējas doties uz priekšu, kur arī šo valstu vadība ir viens aspekts, un tādēļ mēs dodamies uz Sarajevu, lai saprastu, vai jaunajā vadība, valdība vēlas šos procesus. Un tad otrs uh, aplis būtu mūsu kaimiņu dienvidos, dienvidu austrumos, austrumos. Un šeit, manuprāt, ir būtiski attiecībā uz drošības prioritātēm, lai mēs iesaistītos tajās vietās, kur iespējams mēs nevaram panākt lielu politisko vēstījumu, bet mums ir uh, liela pārstāvniecība no Eiropas Savienības eh, diplomātiskajā līmenī, piemēram, Āfrikā, kas ir eh, būtisks mūsu kaimiņu attiecību politikas eh, daļa, kaut arī mēs to tā nesaskatām, jo pēc tūkstneša mēs saskaramies ar milzīgo aizberga daļu tikai tad, kad saskaramies ar šīm dienvidu robežām. Vēl vēlos atgādināt, ka 2015. gadā notiks divas lietas, kas ir saistītas ar mūsu apņemšanos globālajā līmenī. Manuprāt, šie divi elementi saistībā ar Eiropas komisiju, Eiropas padomu, Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem un valdībām šeit varam panākt izmaiņas globālā līmenī. Pirmais elements ir pēc darba kārtība pēc 2015. gada un arī klimata pārmaiņu konference COP21 konferences ietvaros. Šie divi elementi, manuprāt, pārstāv Eiropas Savienības pievienotās vērtības pamatbūtību, ko mēs varam sniegt globālajā līmenī. Uh, Ar šiem diviem elementiem mēs esam jau guvuši panākumus, mums ir liela pieredze un cerams, ka mums ir arī vadošā loma šajās procesos. Un tas varētu būt arī tāds viegls veids, kādā Eiropas Savienība var īstenot ietekmi globālajā darba kārtībā un var palīdzēt pilnīgi visai pasaulē, lai vide attīstītos pozitīvākā veidā. Protams, ka mēs tagad koncentrēsimies uz esošajām krīzēm, taču mums ir nepieciešams pievērst uzmanību un darbu arī tiem pozitīvajam, ko mēs kā eiropieši varam dot, atrodoties gan mūsu reģionā, gan mūsu kaimiņu reģionos, gan visā pasaulē. Un, manuprāt, šis darbs tiešām ir milzīgs, un dažreiz mani pārsteidz fakts, ka mēs īsti neizprotam, cik liels ir mūsu potenciāls un cik daudz instrumentu mums ir, ja mēs izmantot šo politisko gribu, lai izmantot šos instrumentus. Liels paldies un labprāt atbildēšu jūsu jautājumiem. Paldies, es domāju, ka mēs, eh, ja, mums jāļauj komisārei doties prom laicīgi, jo tikšanās ar komisāriem mēs jau gaidījām 4-5 gadus. Tad, tad komisāri vadīs šo sanāksmi, lai nodrošinātu sinerģijas efektu starp padomi, komisiju un augsto pārstāvi. Un, manuprāt, tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ ārējās darbības dienests tika nodibināts. Tādēļ tiešām novēlu jums visu to labāko, lai mēs tiešām varētu gūt tos sinerģijas rezultātus, kādus vēlamies. Bustilārī kungs. Madam. Liels paldies priekšsēdētāji. Um, Eiropas komisijas priekšsēdā vietniece augstā pārstāv. Divi jautājumi no manas puses. Pirmkārt, Kad e, jūs domājat atbildīsiet, atbildēsiet Eiropas parlamentam jautājums par e, korupcijas gadījumu ar Euleks Kosovā? Un vai jūs uzskatāt, ka Žakē kungs tiešām ir labākā instanta, lai pārakstītu e, Euleks mandātu, ziņot, ka viņš 2008. gadā sagatavoja Euleks mandātu? Un otrais jautājums tālāk. Runājot par to, ka jūs esat koordinātora Eiropas Savienības ārējām attiecībām, jums pēcpusdienā būs tikšanās ar komisāriem. Kādu vēstījumu jūs nosūtīsiet mūsu komisāriem par South Stream, zinot, ka te ir runa par ārlietām, drošību, enerģētiku un paplašināšanos? No vienas puses Bulgārijas uh, eh, piekrakstē Darbs pie South Stream turpinās, bet uz zemes neturpinās. Serbija ir apliecinājusi savu vēlmi strādāt, sākt darbus. Ungārija atbalsta Austriju darbību, un Austrija vēl ar vienu šaubās. Paldies! Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik zal... Paldies, priekšsēdētāji. Saka Vanderlinden kungs. Vēlos izteikt Magarīnī kundzei komplimentu par uh, to viņas labo pārskatu, ko viņas sniedz par pašreizējo situāciju. Ir e, bāžas par e, drošības e, klimatu gaisotni. Svarīgi ir sadarboties ar Krievi, jo šaubu nav par to, ka drošības un stabilitātes vārdā mūsu kontinentam stabilas attiecības ar Krieviju ir būtiskas. un tā jau ir kopš 1999. gada. Šķiet, ka mēs esam nonākuši uz augstā kara sliekšņa. Šai ziņā ASV un Eiropa ir pieļaujuši kļūdas. Mums ir nepieciešama Krievija un arī Sīrija. Mums ir, man ir jautājums, kā mēs varam tikt ārā no šīs situācijas, norisinās sankciju eskalācija, no tā labuma nav nevienam, taču kāda būtu izēja stratēģija, par to neviens nerunā, bet tā būtu svarīga drošībai nākotnē, un mums jāatrod uz to risinājums. Paldies! Ieslēgts mikrofons eh, Plenkoviča kungs. Paldies priekšsēdētāji Mogarīnī kundze, vēlu jums sekmes jūsu darbā un lielisku koordināciju Uh, visiem uh, atbildīgiem komisāriem jūsu darba jomā. Runājot par jūsu darba loku komisārs Hāns un jūs apmeklēsiet Sarajevu, un tas ir ļoti svarīgi. Svarīgākais vēstījums būs, ka stabilizācijas, asociācijas nolīgums, kad tas stāsies spēkā. Vai, ja tādu vēstījumu jūs varētu nosūtīt, ja tas, tad mēs varētu īstenot veselu reformu procesu Bosnijā Hercegovinēs. Īsumā par Serbiju. Pagājušā nedēļa Eiropas parlamentā bija ļoti sabalansēta rezolūcija par Šerčeviča. Šer, šer, šer uh, naida celšanas uh, praksi. Un uh, ir ierosināts viņu nosūtīt atpakaļ uz Hāgas tribunālu, un es domāju, būtu svarīgi, lai arī no komisijas tiktu saņemts šis signāls, ka šāda veida retorika 2014. gadā ir nepieņemama. Eiropas Savienības politika iesaldēto konfliktu gadījumā ir laba pārbaude. Uh, ir runa par Grūziju, par Moldovu un tagad Ukraina arī būtībā ir apliecinājums Krievijas ekspansionistiskai politikai. Kādas ir jūsu gaidas Moldovā pēc uh, vakardienas vēlēšanu rezultātiem un kā jūs skatījumā progresēs Eiropas uh, spēki? Paldies! Thank you very much. Liels paldies. Augstā pārstāvis saka Kvartapeli kundze. Es domāju, jūsu uzstāšanās mums visiem bija ļoti vērtīga. Tā uzsvēra vienu no svarīgākiem jautājumiem ziņojumā, par kur spriedīsim rīt, proti nepieciešamību nodrošināt koordinācijas starp dažādiem līmeniem, dažādajiem komisāriem, dalībvalstīm un dažādiem ārlietu, Eiropas ārlietu politikas aspektiem. Viens no jautājumiem, kur koordinācija ir īpaši uzskatāma, ir krīze, proti Lībijā. Un šeit ir jākoordinē dažādās politikas, diplomātiskā politiskā eh, rīcība, drošība, intervence. Te ir arī jākoordinē dažādās dalībvalstis to darbību. Mans jautājums ir šāds. Kā jūs rīkosieties Lībijas krīzes gadījumā? Uh, arī ņemot vērā jūsu darbību pirms kļuvāt par komisāri un ņemot vērā arī to, ka ir nepieciešama koordinācija darbībai ar ANO. Uh, Augstās pārstāvs kundze, esmu šeit, saka Tano kungs. Vispirms, vai jūs varat paskaidrot, ko jūs e, sacījāt Austrijas eh, avīzē, kurie uh, autonomijas eh, status ir pareizais status Donbass eh, reģionam. Eh, tas ir, tas ir aizsīja bāžas Kijevā, un tas ir pilnīgi pretstatā Minskas nolīgumā sacītēm. Tālāk par Turciju runājot. HD partija ir uh, paziņojusi, ka no Turcijas tika uh, nosūtīts uh, ar spridzekli uh, pielādēts uh, auto uz Kobānī. Vai jūs šo jautājumu skatīsiet, uh, kad apmeklēsiet Turciju ar Turcijas valdību, vai jūs par to spriedīsiet? Un ir gana daudz uh, mm, ieroču, uh, ko varētu sniegt pešmergiem, uh, apkarojot uh, islāmistu spēkus Kobāni. Un uh, uh, apvienotās karalistes parlamentā tika minēts, ka uh, nevar doties uz Ķīnu, tāpēc, ka delegācija atbalsta Hongkongu. Vai jūs varētu to komentēt? Vai Ķīna pareizi rīkojas, ka tā neļauj Eiropas Savienības dalībvalsts parlamentam nosūtīt savu delegāciju uz Hongkongu? Ja, ich möchte, ähm, ich möchte mal eingangs ein Kompliment. Sākumā vēlos um, paust komplementu par Federikas Mogrīnī kundzes līdz šim paveikto lielisko darbu. Man ir divi jautājumi. Kur tiešām ir šī izējas stratēģija attiecībā uz Krieviju? Un mērķis taču nevar būt tāds, kam atkal notiks uh, augstais karš, ka būs kodola raķetes rietumi austrumi, un mērķis nevar būt tāds, ka mums izveidosies alternatīva ekonomika enerģētikas uh, ziņā. Uh, un resursu ziņā Krievija, Ķīna. Turklāt mēs eh, nevaram turpināt šo pakāpenisko NATO virzību pret Krieviju. Tātad jautājums, kur ir šī izejas stratēģija? Un vēl, vai tiek pārdomāt šī pašsaprotamība attiecībā uz NATO, NATO stratēģiju, struktūru, kas noteikti rada arī uh, Eiropas ārējo un drošības politiku. Un otrs jautājums kādu spiedienu Eiropas Savienība var veikt attiecībā uz Izrēlas valdību saistībā ar, no, ar eh, šo nometņu iznīcināšanu, apmetņu celšanu. Turklāt šeit ir eh, jāņem vērā arī aspekts, ka ir karš, bet apmēram 1 miljardu musulmaņiem. Mums ir nopietna problēma ar runātājiem, kungi, jo mūsu rīcībā ir vairs tikai 10 minūtes. Taču eh, arvien vairāk cilvēku piesakās izteikties. Mēs jau brīdinājām par šo situāciju iepriekš, un es domāju, nākošais mums ir jārīkojas nedaudz atšķirīgi. Lūkšu Eiropas parlamenta deputātus būt gana laipniem pret mūsu viešņu un ļausim mūsu viešņai izteikties atbildot jautājumiem. Visi no jums nevar uzdot jautājumus. Es domāju, mums jābūt gan pieklājīgiem, jāsaprot. Mēs, mums vēl būs gana daudz eh, laika rīt un šodien, lai katrs eh, izteiktos, kā vēlas. Markov kungam vārds. Paldies. Īsi jautājumi daži. Ar kādiem konkrētiem pasākumiem jūs vēlaties uh, Eiropas attīstības programmu 2050 gadam atbalstīt, jo krīzes reģioniem izējas punkts parasti ir tāda, kā attīstība notiek negatīvi. Otrs jautājums. Kā jūs vērtējat Ukrainas prezidenta lēmumu nesniegt finansējumu vairāk Luhanskas un Doņetskas uh, reģioniem? Vai tas deeskalē, vai tomēr notiek eskalācija tādēļ? Un trešais jautājums. Komisārs Hāns pirms brīža sacīja, ka sankciju atcelšanai Krievijai ir jāizkustas. Jūs kā augstā pārstāve gaidat un mēģinat sagaidīt, ko Krievija darīs, nu tā jau nevar būt. Es vēlētos zināt, kādas ir tās aktivitātes, ko jūs veicat, attiecībā uz Krieviju, jo jārunā jau ir visu laiku, nevis visu laiku kāds jāliek stūrī. Priekšsēdētājs, paldies! Tālāk vārds tiek dots nākamajam runātājam - Anike Hultfelda. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Nepieņemamā Krievijas uzbrukšana Ukrainai. Tās gaismā, es domāju, darba gaisotnē starp ANO un eh, ES ir liela nozīme. Jūs eh, vēl jauna būdama bijāt aktīva politiska aktīvisti, un jūs veicinājāt kontaktu starp izrēliešiem un palestīniešiem. Augstu vērtēju jūsu centienus šādu rīcību arī veicināt Eiropas saimnībā. Apmetņu pārtraukšana ir vienīgais veids, kā pārtraukt ekstrēmismu. 20 gadus pēc Oslo vienošanās un e, pretrunā daudziem citiem konfliktiem šajā reģionā ir iespējams risinājums šim konfliktam. Mans jautājums ir tāds, kā mēs varam atbalstīt jūsu centienus veicināt šādu darbību. Paldies! Madame la haute représentante. Augstās pārstāvis kundze pavisam ātri saka ģifūkums. Kā jūs esat paredzējusi noteikti labvēlīgu stratēģiju, brīvprātīgu stratēģiju, lai veicinātu Eiropas un lielā Āfrikas vidusjūras piekrastes reģiona sadarbības ziņā? Politiska ekonomiskā nepieciešamība šeit pastāv un Āfrikai ir liels potenciāls Un te, protams, arī jāapka, jāapkaro terorismus, jāveicina šādi arī miers un stabilitāte pasaulē. 1,7 miljardi uh, dzīvo vidusjūras reģionā, un uh, pēc dažiem gadiem tā jau būs viena ceturdaļa. Un otrais jautājums - Ukraina un Krievijas. Daudz kas ir sacīts un situācija ir kļuvusi vēl smagāk. Mums ir, protams, jāizrāda stingrība pret Krieviju. Mēs nevaram pieņemt Krimas aneksiju, nedz arī to, kas notiek Donbass reģionā. Un tomēr mums jāturpina dialogs. Nebūtu labi, ja Eiropas Savienība nonāktu konflikta situācijā ar Krieviju. Vai nav pienācis laiks Eiropas Savienībai strādāt, uh, veidojot konstruktīvas attiecības ar šo lielo kaimiņu? Kāda tad šeit ir, kādas ir Eiropas Savienības vadlīnijas šīs strateģijas gaismā? Paldies! Tack så mycket. Um, vi vill... Paldies! Paldies! Mēs no Zviedrijas arī vēlamies jums izteikt apsveikumu vārdus augstajai pārstāvēji Mogarīnī kundzei. Uzņemoties šo amatu, novēlam jums visu to labāko un arī izveicīgumu turpmākajā darbā. Turklāt mēs vēlamies arī norādīt to, cik būtiski ir tas, lai dalībvalstu viedokļi tik ņemt vērā arī, piemēram, Zviedrijas pieeja ārpolitikā. Ar to nodarbojas Zviedrijas e, reikstāks, taču ar to nodarbojas arī citi parlamenti. Un ir būtiski, lai viss šīs dažādās procedūras tiktu savstarpēji saskaņots, lai mēs varētu efektīvi īstenot attiecīgo politiku, kā to pieprasa arī augstā pārstāve. Mēs vēlamies sadarboties, vēlamies to darīt labi, Un tādēļ ir būtiski, lai mēs runājam vienā balsī visā Eiropā, lai darbs būtu veiksmīgs. Paldies! Sorry. <laughs> Uh, dear Madam Vice President. Uh... Priekšstādātāja vietniece skundze, jums ir taisnība. Vairums jautājumu, protams, ir saistīti ar Krieviju un Ukrainu. Paldies, ka Nacionālo parlamentu deputātiem bija iespēja jūs skatīt atspret aci un uzrunāt. Man ir viens jautājums saistībā ar situāciju Ukrainā. Finansiālās sankcijas kļūst uzskatām efektīvs ilgtermiņā. Mans jautājums ir tāds, ko Eiropas Savienība var darīt īstermiņā, lai neļautu Krievijai uzkurināt vairāk vardarbības Ukrainā. Un vēl saistīts jautājums, par kuru mēs runāsim vēlāk. Indonēzijas aviokompānijas lidmašīnas nošaušana, tā bija, tas bija izšķirošs brīdis, lai pieņemtu lēmumu par sankcijām. Vai, pēt, vai izmeklēšana palīdzēs mīkstināt sankcijas nākotnē? Thank you very much. Yes. Liels paldies. Jā, es esmu no Dānijas parlamenta sociāldemokrāta. Liels paldies, Mogherini kundze, ka mums bija tikšanās ar jums Dānijas parlamentā. Esmu ļoti priecīgi par to, ka jūs izvirzāt par prioritāti satikties ar Nacionālo parlamentu deputātiem. Mans jautājums ir par darbu kārtību pēc 2015. gada. Jūs pavisam īstam pieskarāties. Šoreiz būtu ļoti svarīgi uh, sievietes izvirzīt augstu šai darbu kārtībā pēc 2015. gada. Un eh, seksuālā un reproduktīvā veselība tiesības uz to. Mans jautājums, vai jūs nāksiet klajā ar institīvā, lai panāktu spēcīgu mandātu Eiropai, lai Eiropas Savienība būtu vienot šajā jautājumā, nevis sadrumstalota. Runa ir par jautājumu īpaši eh, seksuālās un reproduktīvās veselības tiesībām. Paldies! Thank you. I'll try to uh, touch on everything. Labi, es centīšos atbildēt gandrīz uz priekšsarētājs. Nu, pieņemsim to, ka sapratīsim arī to, ka viņi nevar atbildēt uz visu pilnīgi. Tātad, nu jā, tas būtu uh, grūtāk nekā ar trim rokām spēlēt. Jūs jau zināt, es turu savus solījumus. Šis noteikti nav pēdējais rauns mūsu sarunām, mūsu jautājumiem, atbildēm, vai tas ir Eiropas parlamentā vai pie jums mājās, kā jūs tikko minējāt, ar dažiem no jums esmu tikusies jūsu galvaspilsētās, redzu dažus draugus šeit zālē. Plānoju apmeklēt visus 28 nacionālos parlamentus tuvāko mēnešu laikā. Līdz ar to noteikti tikšos ar visiem jums tuvākajos mēnešos ja paliek kaut kas tāds, uz ko es nepaspēju atbildēt, mēs to varēsim apspriest vēlāk. Centīšos atbildēt uz būtiskākajiem jautājumiem vispirms. Sākšu ar Krieviju un Ukrainu. Konstatēju, ka vairākums jautājumu šodien vairāk koncentrējas uz Krieviju un turpmākām attiecībām, faktiskajām attiecībām, kāds mums varētu būt ar Krieviju. No vienas puses ir nepieciešams pieturēties ne tikai pie principiem, bet arī pie principu ievērošanas. Stabilitāte, spēks. No otras puses, kāds teica, ka ir nepieciešama iziešanas stratēģija. Drīzāk es teiktu stratēģija, eh, kas palīdzētu nodrošināt, ka situācija kļūst pozitīvāka nekā līdz šim. Līdz šim tas ir bijis ļoti negatīvs. Daži no jums arī atsaucas uz to. Nepieciešamība strādāt ar visām startautiskajām pusēm. Tas ir aktuāli arī tuvajos austrumos, vidusjūras eh, reģionā. Tāpat arī tas ir Sīrijas eh, aspektā un Irānas kodola jautājuma aspektā. Un vienalga tas pats ir saistīts arī ar ANO drošības padomus darbu. Uh, Tas pats ir attiecināms arī uz citiem scenārijiem, kā Lībijas, piemēram. Es teiktu, ka vairāk mēs uh, meklējam stratēģiju attiecībām ar Krieviju, nevis stratēģiju iziešanai no pašreizējās situācijas. Stratēģija var būt uh, eh, trīsdaļīga. No vienas puses jākoncentrējas uz to, lai uh, Ukrainā veicamās reformas būtu sekmīgas, uz to mēs arī koncentrējamies, bet ir nepieciešams to darīt aktīvāk nekā līdz šim. Uh, Un tas būs tas īstais e, izaicinājums, kas palīdzēs e, mainīt situāciju šajā krīzē, ar kur mēs saskaramies. Paldies arī par jautājumu par to, kas tiek rakstīts kurjeru izdevumā pagājušajā nedēļā. Runa bija par autonomiju. Es nerunāju vāciski pati. Um, apzinos, ka man tas šis trūkums briesmīgais ir jānovērš. Tās bija tulkojums. Es savā runā atsaucos uz decentralizāciju. Un tā mēs parasti to saucam saistībā ar iekšējām reformām, kuras mums Ukrainā ir jāatbalsta. Manuprāt, tas, kas e, ir jādara Eiropā kopā ar Eiropas padomus un OSCE, ir ļoti svarīgs darbs, un starp tām reformām, kuras Ukraina ir apņēmusies veikt, ar jauno valdību un ķersies, cerams, pavisam drīz pie tā. Tur arī ir darbs paredzēts pie konstitūcijas, pie decentralizācijas. Tas varētu arī palīdzēt nacionālajā dialogā un nodrošināt nacionālu samierināšanu. Bet tam visam, protams, ir eh, tas aspekts, ka Ukrainai pašai tas ir jāvada. Mēs varam atbalstīt, pavadīt šo procesu, bet process eh, paliek Kievas rokās. Otrs elements šajā stratēģijā ir nepieciešamais spiediens. Un sankcijas šajā aspektā, kā kāds jau sacīja, vienīgais spiediena instruments, kas ir mūsu rokās, ja neskaita militāro. M mums kopā ar NATO kopīgi ir svarīgi, protams, runāt vienotā balsī. Bez tam Un papildus tam mums ir nepieciešama arī iesaistīties dialogā, lai izdarītu spiedienu un pieturētos pie principiem. Bet tas notiek efektīvi tikai tad, ja vienlaicīgi tiek piedāvāts arī dialoga kanāls, kur šī puse, uz kuru tiek izdarīts spiediens, tad var uzsākt diskusiju. Un tad sanāksim, ka sāksies pēc desmit minūtēm, kur mēs ar dažādiem komisāriem apspriedīsim visus dosjē, kas mums ir vēl neatrisināti, gan par Ukrainu, lai atbalstītu reformu ceļu, gan arī visus dosjē, kas mums bija atvērti ar Krieviju. Lai pārbaudītu visas līnijas, kas tur bija, un paskarīties, kuras no tām Um, varētu atsākt, kādā līmenī, kāds varētu būt iznākums un kuras nav iespējams šobrīd atsākt. Un tā saskaņoti pārliecināties par to, ka, lai ko mēs arī darītu ārpolitikā, tas būtu saskaņots ar tirzniecību, ar enerģētikas jomu, ar citām jomām. Vienkārši, lai būtu pārliecināti, ka mūsu pieeja ir saskaņota un ka no Briseles nāk vieno, vienota balss. Tad vismaz vienā virzienā tas viss notiek. Atsaucas punkts līdz šim ir Mīnskas līgums. Es zinu, ka pastāv debatas par Mīnskas līgumu, vai, vai tas ir labs, cik labi ir šie nosacījumi. Nu, tas nav, protams, ļoti labs, bet tas ir vienīgais rakstiskais līgums, kur ir parakstījušas visas puses un pie tā joprojām pieturas Ukrainas vadība. Mūsu pienākums ir atbalstīt viņu centienus, lai šīs iespējas joprojām būtu aktuāls. Mūsu vizīte Sarajevā. Par to bija jautājums. Es teiktu, ka tas lielā mērā būs atkarīgs no reakcijas, kuru redzēsim. Mandāts, kur esam saņēmuši no ārlietu ministru padomu, bija ļoti skaidrs. Pārbaudīt politisko vēlmi, pārbaudīt gatavību iesaistīties procedūrā. Tā nebūs oficiāla procedūra, bet tas palīdzētu mums virzīties uz priekšu. Jo šajā reģionā tas ir visvairāk šobrīd nepieciešams - atrast veidu, kā virzīties uz priekšu. Līdz ar to es precīzāk varēšu atbildēt uz jautājumu pēc tam, kad piekdienas vakarā atgriezīšos. Bet ceru, ka man būs labas ziņas. Labām ziņām, protams, jānāk ir no Sarajevas šajā gadījumā, nevis no Briseles. Brisele ir gatava virzīties uz priekšu, ja mums ir kopīgi izpratni par tām lietām, kas mums ir jāpaveic. Tuvie austrumi miera procesa trūkums, drīzāk jāsaka, tuvojas austrumos. Kādu spiedienu var izdarīt uz Izraels, va, uz Izraels valdības, droši vien precizētu, lai nodrošinātu, ka visi atgriežas pie sarunu galda. Nu, es teiktu, jāpiedāvā šis galds vispirms, pie kur atgriezties. Tas šobrīd pietrūkst. Mums ir bijuši dažādi pasākumi veikti pēdējos mēnešos. Šobrīd, kas mums nepieciešams kopā ar saviem partneriem, sākot jau ar ASV, bet arī Arābu līgas valstis, viņi tikko tikās ministru līmenī šajā nedēļas nogalē, Ēģipte, Jordānija, Saudārābija, kas piedāvās ietvaru, lai atsāktu sarunas kopā. Palestīnas pašpārvalde un Izraels valdība procesa trūkums šobrīd pats par sevi jau ir radikalizācijas elements abās pusēs un reģionā kopumā. Jo manas bažas, lielākās bažas ir tādas, ka ne tikai trūkst perspektīvas Palestīnai vai drošība Izrēlai, bet lielākās bažas ir tādas, ka šajā vakumā kas ra eh, tiek radīts gazas sektorā. Radīsies kaut kas daudz sliktāks. Un tad mēs skatīsimies atpakaļ un teiksim, jā, to būtu bijis vieglāk atrisināt, salīdzinot ar situāciju Sīrijā vai Irākā, ja tikai mēs būtu rīkojušies saulaicīgi. Tāpēc es domāju, ka mums ir nepieciešams piedāvāt procesa atsākšanu tuvākajās dienās vai nedēļās. Mēs jau to apspriedām Strasbūrā pagājušajā nedēļā Eiropas parlamentā. Uh, un arī Eiropā ir zināms darbs jāpaveic. Kā jūs sacījāt, ko varam darīt, lai atbalstītu šos centienus? Es teiktu, apzināties pilnībā, ka tuvējos austrumos mums ir jākoncentrējas uz dialoga veicināšanu, nevis dalību dialogā. Mēs esam ārpusē. Mums ir jāsaglabā līdzsvars un gudra pieeja, nomierinot visus un piešķirot visam tādu veselo saprātu, atbildīgas rīcības pieeju. Un, lai to varētu darīt, mums pašiem pirmkārt jau ir jābūt šādā attieksmē. Lībija. Jums taisnība ir diplomātiskie jautājumi, enerģētika, drošība, visdažādākie aspekti, kas var pārvērsties par ļoti sliktām ziņām. Tāpat jau nav labu ziņu tur. Tas ir tas var kļūt ļoti negatīvi, bet, ja mums izdosies kaut kas pozitīvs, tas viss var pārvērsties arī par ļoti pozitīvām lietām. Koordinējot varbūt netik daudz eh, atsevišķo komisāru darbu, bet gan dalību valstu un ANO darbību. Tāds ir formāts. Visdrīzāk mums būs eh, jau tuvākajās dienās jārīkojas šie jautājumi kopā eh, ar Bernardino Leon. Es nezinu, vai tas visiem zināms. Viņš būs Briselē šonadēļ. To mēs arī apsvērsim un pārunāsim, lai pārliecinātos, ka šī pieeja ir saskaņota. Es absolūti neesmu pret to, ka atsevišķas dalību valstis uzņemas iniciatīvu vai dalību valstu grupa uzņemas iniciatīvu, ja vien tas ir koordinēts. Un Lībija varētu būt viens no šiem gadījumiem, kad mēs varētu uzdot dažām dalību valstīm sagatavot Eiropas Savienības darbu, sadarbojoties ar ANO, ar ASV, lai būtu kopīga pieeja. Tas varētu būt viss sarežģītākais scenārijs, kas mums ir šobrīd. Joprojām uzskatu, ka mums ir nepieciešams strādāt, lai mudinātu visas Lībijas sabiedrības daļas, kas šobrīd nostājas pret terorismu un vardarbību, sēstos pie galda un kopīgi pārvaldītu valsti, nevis sašķeltu to. Bet, protams, nokļūt līdz tam punktam ir tas grūtākais šobrīd. Bet tas, ko Bernardino Leonu šobrīd veica, strādājot šajā virzienā, tam ir nepieciešams mūsu atbalsts, un mums šis atbalsts ir jākoordinē. Un visbeidzot, man uzdeva jautājumu par Euleks misiju. Pagājušajā nedēļā mums bija tikšanās ar īpašo komiteju eh, Eiropas parlamentā ar priekšsēdētāju kungu Es runāju ar Žakē par šo jautājumu, un viņš saka, ka ir gatavs ziņot oficiāli un pilnā apmērā pēc šiem četriem mēnešiem, bet arī iepriekš īpašajā komitejā varētu tikties ar viņu, viņš varētu atskaitīties šādā formātā par viņu konstatējumiem. Šobrīd viņš ne tikai sastāv dokuments, bet arī tieks ar iesaistītajām personām. Janvāra beigās, februāra sākumā viņš varētu būt gatavs eh, sniegt tādu sākotnēju izvērtējumu šā, šādā formātā. Un noslēgumā jautājums par programmu pēc 2015. gada un jautājumu par seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Ideāla diena, lai par to jautātu. Mums ir jāstrādā vienoti pie kopīgas nostājas. Ārlietu ministru padomu par attīstību būs 12. decembrī, tātad pēc nedēļas. Es ceru un arī strādāšu, lai panāktu Eiropas Savienības kopīgu nostāju kā tādu. Tikko man bija pirms nākšur tikšanās ar atbildīgajiem ANO darbiniekiem, kas strādā pie šiem jautājumiem, un šī ir viena no tām jomām, kur ir nepieciešama uh, spēcīga iesaistīšanās no Eiropas Savienības puses. Mums ir jāuzņemās šī atbildība. Tāpat arī attiecībā uz Eiropas Savienības attīstības gadu. Šorīt eh, skatījos darba kārtību janvārim un sapratu, ka eh, Rīgā tiek plānota Eiropas Savienības attīstības gada sākšana. 9. janvārī. Es ceru, ka es varēšu būt tur un piedalīties šajā atklāšanā. Tas varbūt arī parādīt, ka uzmanību pievērš ne tikai atbildīgais komisārs, bet arī es pati. Jo mūsu jaunās koordinācijas, darba koordinācijas metode nav tikai saistīta ar saskaņošanu un koordinēšanu, bet arī par politisko gribu Un tas arī parāda, ka attīstība vai tas, ko mēs darām tirzniecības jomā, enerģētikas jomā, tā skaitā pie South Stream projekta. Tāpēc arī eh, ir šī tikšanās ar Šefkoviču un Kanjetas kungiem. Tas, ko mēs darām visās atsevišķajos sektoros, ir daļa no ārpolitikas. Un tā, tāda jau tā jēga. Uh, Tas ir tas elements, ko mēs varētu mainīt ar tiem formātiem, ko Eiropas parlaments un arī daudz nacionālai parlamenti ir tik ilgi prasījuši. Un tas ir vienīgais veids, kā var nonākt pie reāls ārpolitikas. Kā puzles gabaliņus salikt kopā un izveidot bildi mūsu lomai, mūsu rīcībai pasaulē, ne tikai reaģējot uz notiekošo, bet proaktīvi apsteidzot notiekošo, censties paredzēt, kas notiks. Uh, Un attīstības joma man ir galvenā. Šodien man uzdeva jautājumu, vai jums būs laiks uh, attīstības palīdzībai un klimata jautājumiem ar visām šīm krīzēm, kas notiek. Man tāds ir jāatrod. Jo ja mēs šodien neieguldīsim tajos instrumentos, kas novērsīs krīzi rītdien, pēc desmit gadiem, vai pieciem gadiem, divdesmit gadiem, uh, cilvēks, kurš būs manā vietā, saskarsies ar tām pašām krīzēm vai pat vairāk. Ja mēs šodien nestrādāsim pie tiem instrumentiem, kas ilgtermiņā var novērst krīzi. Attīstības joma un klimatu pārmaiņas ir divi no būtiskākajiem elementiem. Arī drošības politika. Piekļuve resursiem, cilvēktiesībām, demokrātijai Tie ir visspēcīgākie instrumenti, kas Eiropiešiem ir, lai stabilizētu ne tikai mūsu reģionu, bet arī globālo skatu. Tas nedod rezultātu pēc pāris mēnešiem, bet tas ir vienīgais, kas atmaksājas piecu gadu laikā. Un, manuprāt, tā būs viena no tām lietām, kur būs jāmaksā ne tikai ar resursiem, bet arī ar politisko gribu un uzmanību. Uh, Un eh, tad eh, ar jūsu eh, atļauju es došos prom tikties ar komisāriem un tiekamies Eiropas parlamentā jau pavisam drīz, varbūt ne gluži nākamnedēļ, bet drīz. Un jums no nacionālajiem parlamentiem es apmeklēšu jūsu dalību valsts noteikti. Paldies jums un apsolu, ka mēs turpināsim. Thank you. Dāmas un kungi, liels paldies! Manuprāt, nākamreiz mums vajadzētu netik sablīvētu darba kārtību nodrošināt vairāk laika, lai varētu izteikties. Tā ir mana šodienas mācība. so thank you very much. Lielas paldies! Tagad mēs sāksim diskusiju par Moldovu. Mūsu delegāti vēl ir pārstāvēti, un vai drīkstu lūgt ievērot klusumu zālē? That could people please go, leave quietly the room? Kann man jemand dafür anhören? Sorry! Lūdzu, pametiet telpu klusu un atvainojos. Mums tiešām vajadzētu tagad īsi pārspriest Moldovas jautājums. Manuprāt, mēs esam izplatījuši pirmo paziņojumu OECD, un kur ir uh, runa arī par uh, vēlēšanām, par labajām un sliktajām lietām, kas notikuši, taču es domāju, ka valda vienprātība par to, ka notika taisnīgas demokrātiskas uh, vēlēšanas. Tad mēs arī uzklausīsim jaunāko ziņas par rezultātiem. Tika saskaitīti 95% no rezultātiem, no balsīm, un tas nozīmē, ka Lenka Fida partija, demokrāti un liberāļi kopā saņēmuši 55 krēslus. Tas nozīmē 55 vietas no 101. Tādi izskatās šie rezultāti, tātad proeiropisks vairākums par kuru sasniegšanas pēdējās dienās uh, apšaubīju, ņemot vērā tos pirmos rezultātus, pat kurus saņēmām pagājušajā naktī, kuri bija diezgan atšķirīgi, taču tagadējais rezultāts parāda, ka pastāv laba sadarbības iespēja, lai īstenot asociācijas un brīvās tirniecības nolīgumu, un šis rezultāts parāda, ka mums e, ir jāņem vērā šīs globālie aspekti. Šeit runa nav tikai par tirzniecības apvienību. Es īsti nevaru izprast, par ko kolēģi tur vēl diskutē. Tātad mums ir jādara vairāk, lai nodrošinātu šādām valstīm brīvu izvēli. Tirzniecības ierobežojumi, publisko attiecību pasākumi. Mēs redzam, kā Krievija ir ietekmējuši kampaņu pēdējos mēnešos. Un šajās diskusijās mēs esam vēl tādi diezgan nevainīgi. Mums daudz rūpīgāk ir jāizskat šis aspekts, nekā to darījām agrāk, ņemot vērā arī to, kas notiek Gruzijā un Ukrainā. Lai šī vienošanās, šis nolīgums, kuru Krievija noslēgusi ar Abhāzijas. Nu, lai tas nebeigtos tā, kā tika pieminēts šodien, taču es ticu, ka šie rezultāti Moldovā sniegs mandātu turpināt proeiropeisku politiku un ka mums ir jārīkojas daudz profesionālāk nekā to esam darījuši līdz šim. Tas ir mans viedoklis. Un es ticu, ka dažreiz tādas mazas valstis kaut kur dienvidu austrumos netiek uztvertas nopietni, un lielais vīrs eh, Maskavā ņem šīs valstis nopietni tādēļ. Mums vajadzētu apzināties to, ka mums ir jārīkojas. Mums varbūt nav šādu politisku stratēģiju, taču ir tāda tehnoprātiskas programmas attiecībā uz šādām valstīm, ja drīkstu piebilst noslēgumā. Tas, kas mums šobrīd jādara, nu, teikšu to tā. Krievija aicināja brīvās, uh, noslēgt brīvās uh, tirzniecības nolīgumu no Vladivostokas līdz Lisabonai, un es tam piekritu. Manuprāt, tas ir visu mūsu interesēs, ja mums ir labas attiecības ar Krieviju. Taču principa jautājums ir tāds, ka katrai valstī ir tiesības izvēlēties, kurā pusē pievienosies šādās sarunās tādas valsts kā Moldova, Ukraina, Gruzija saka, ka nevēlas, lai viņas pārstāv Maskava. Un ja tās tā dara, tad viņām ir tiesības veikt šo izvēli. Šis ir Helsinki gadījums par teritoriālo neaizskaramību un katras valsts suverenārajām tiesībām noslēgt nolīgumus, līgumus, alianses, kā tos tās vēlās. Tā tas notiek ne tikai Helsinku sakarā, bet citās visas pasaules tiesību normās, ka valstīm ir tiesības veikt šo izvēli. Diskusijas tagad ir atvērts, kurš vēlas izteikties. Ja? Frau Kanieta. Kanietas kundze. Thank you, Mr. President. I would... Kalniec kundze. Uh, Es paldies priekšsēdētāji. Es eh, vēlos paust savu prieku par šo vēlēšanu rezultātiem. Tad, kad Tautas partijas misija pirms pāris nedēļām devās uz Moldovu pirms vēlēšanām, tad eh, spēle vēl nebija vinnēta, un es tiešām vēlos apsveikt mūsu Moldovas draugus. Tad, kad mēs viesojamies Moldovā, tad mēs sniedzām ļoti skaidru vēstījumu. Jums ir mūsu atbalsts pirms vēlēšanām, un pēc vēlēšanām mēs būsim, mēs ļoti stingri pieprasīsim reformas un sekosim tām. To pieprasa Eiropas Savienība. Ir jābūt stingrai nostājai, lai reformas tiktu īstenotas. Turklāt Eiropas Savienība atbalsta Moldovu šajā reformu procesā. Tas nozīmē to, ka tās valstis, kuras 1991. gadā sāka no kopīga izejas punkta īstenoja reformas un tagad ir Eiropas Savienības dalība valstis, tām ir attiecīga pieredze, pieļaujot kļūdas un gūstot panākumus. Eksperti no šīm valstīm būtu īstie cilvēki, kuri var doties uz Moldovu un palīdzēt moldoviešiem pakāpeniski izmainīt situāciju savā valstī. Manuprāt, tas ir galvenais pārliecinošs instruments, kāds mums ir, lai nodrošinātu to, ka viņu izvēle par Eiropu ir pareizā izvēle. Paldies! Uh, uh, ik ben eer voor dat hier. Es uh, priecājos, ka Moldova tiek pieminēta šajās diskusijās pēc šī lieliskā vēlēšana rezultāta vakardien, taču vēlos atgādināt, saka Švarcenberger kungs, kas sasaistot arī iepriekšējo diskusiju. Tagad mēs runājam par Moldovu vai Rietumu, Balkānu valstīm, ka, ja mēs šīs valsts pārāk ilgi turam tādā rokas stiepienu attālumā, tad šis uh, izmisums, neapmierinātība tikai pieaugs. Turklāt mums ir jāsaprot tas, ka Krievijas federācija īsteno ekonomikas kāru ne tikai pret Ukrainu, bet arī Moldova, kad tiek uh, uzlikts embargo vīna eksportam un tā tālāk un tā joprojām. Tas nozīmē, ka mēs varam palīdzēt Moldovai noturēties virs ūdens tikai tad, ja mēs ikdienā efektīvi palīdzam no mūsu puses, atveram mūsu tirgu. Uh, Mēs nevaram sagaidīt, ka Moldova, kas ir viena no nabadzīgākajām Eiropas valdīm, valstīm, kļūst vēl nabadzīgāka zem Krievijas spiediena un nesaņemot mūsu atbalstu. Paldies, priekšsēdētāji! Pāris komentāri no manas puses. Esmu starp tiem, kas tiešām priecājas par vakardienas vēlēšanu rezultātu Moldovā, un sākumā es vēlos neaizmirst šo atmosfēru pirms Eiropas vēlēšanām, kad bija liels spiediens no Eiropas puses un pro-krieviskajiem spēkiem, no Krievijas puses un pro-krieviskajiem spēkiem. Otkārt, sankcijas. kuras ir pilnīgi ārpus šī tirzniecības nolīguma un kas eh, ļoti liela eh, mērā ietekmē situāciju šajā reģionā. Moldova kaut kādā veidā ir spējusi cīnīties pret šo punktu. Turklāt, kas ir tagad visvairāk vajadzīgāks? Mēs, Eiropa, Nacionālajā parlamentā, jūs komisija, mēs esam nepieciešami, lai palīdzētu proeiropeiskajiem spēkiem Moldovā, lai pēc iespējas ātrāk varētu sagatavot labāku valdību moldāviešiem un pēc tam arī Eiropas lielajam projektam. Un treškārt, citēšu ļoti eh, augsti vērtētu cilvēku šajā zālē. Mums ir jānodrošina tas, lai Moldova pareizi un laicīgi īsteno stabilizācijas nolīgumu ar Eiropu, jo tā ir vienīgā veida, kā apliecināt Eiropai, ka tad, kad šis nolēgums tiks īstenots, piemērots pareizi, tas radīs pamatu turpmākajam iespējai pievienoties Eiropas Savienībai. Un noslēgumā kolēģi bija uh, baumas par to, kāpēc Moldovā tika pieņemts lēmums aizliegt uh, pārtīju īsi pirms vēlēšanām. Varbūt teorētiski raugoties tas izklausās intriģējoši, taču ja viena partija, kas acīm redzam tiek finansēta no Moskavas un apgalvo, ka mēs šeit pārstāvam vēlēšanās Krievijas intereses, un tad, kad šī partija uh, tiek asociēta ar cilvēkiem, kas bija apņēmušies radīt vārdarbību un radīt problēmas Ukrainas drošībai un stabilitātei. Tas nav tikai tāds politisks aspekts. Tas pārkāpja kādus likumus gan valstī, gan Eiropas Savienībā. Un noslēgumā, vai mums ir jādomā par Krievijas finansējumu politiskajām partijām Eiropas Savienības ietvaros skaidri zinu, ka šīs partijas ir skaidri pret Eiropu, ka viņas savā eh, starpā ir koordinējušās, ka šeit nav runa par vienu partiju, ka šeit ir iesaistīts vairākas partijas, un vai mēs drīkstam jums nacionālajos parlamentos un mūsu parlamentā ļaut turpināt šādu biznesu tā dēvētās demokrātijas vārdā, jo praktiski tā ir piektā kolona, kuru veido Krieviju un kas ir pilnīgi pretstatā Eiropai. Paldies, Pregskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pilnīgi piekrīt manam kolēģim no sociālistu grupas, tad, kad viņš skaidro to faktu, ka šī pārtija, kuru sauc uh, eh, dzimtene, ir eh, iesniegusi petīciju, tāpēc, ka trīs dienas pirms vēlēšanām tika uh, sniegs apliecinājums par finansējumu, kas nāca no Maskavas, un tas ir pilnīgi pret vēlēšanu likumu, kurā ir sacīts, ka neviena daļa no eh, finansējuma nevienai politiskai partijai nevar nākt no avotiem ārpus šīs valsts robežām. Un pagājušajā nedēļā mēs pieņēmām lēmumu, kad uh, mēs secinām, ka ir arī partijas, kas uh, Eiropas Savienībā saņēmušas līdzekļus no Krievijas. Man tagad rodas iespējas, ka mēs esam nonākuši 50. gados iepriekšējā gadsimtā, ka mēs redzam, kā Krievija iejaucas. Mēs tā situācija ir tikpat smaga kā militāra agresija. Un trīs proeiropeiskās partijas piedar uh, eh, trim politiskām grupām, kas šeit ir pārstāvāts liberāļu sociālas grupa un Eiropas tautas partija. Eiropas tautas partijas pārstāvis Filats Kungs Gimbu no liberāļu partijas, viņi jau ir paziņojuši, ka viņi vada sarunas, lai izveidotu proeiropeisku koalīciju parlamentā. Un sociālas partija ar Lupu kungu priekšgalā arī uh, eh, iest, integrēs šo komis, uh, komandu, lai veidot jauno valdību Kišiņevā. Valdība, kas ir beigusi savu darbību, ir oficiāli paziņojusi, ka 2015. gadā Moldāvija uh, pieprasīs kandidāts status. Mums ir jāsaprot, ka mūsu atbalstam galvenokārt ir jābūt vērstam šai virzienā. Un Aušlevicu kunga ziņojums, par kuru mēs balsojām pagājušajā nedēļā, arī uh, uz to norāda. Tātad skaidrs, ka šim atbalstam jābūt, uh, tas būs ļoti politiski jutīgs. Mums tas jāapzinās. Ausevičus kungam vārds lūdzu. Thank you, Chairman, indeed, uh, colleagues. Lielas paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi. Mums ir lieliski iespēja apsveikt ne tikai Moldovu un Moldoviešus, kuri ļoti aktīvi piedalījās vispārējās vēlēšanās. Tāpat arī varam apsveikt Eiropas parlamentu, kurš pieņēma pareizo lēmumu, ratificējot asociācijas nolīgumu ar Moldovas republiku, īstajā laikā. Es domāju, ka viņi uzklausīja mūsu vēstījumu, ka mēs esam kopā un mēs vēlamies palīdzēt moldaviešiem doties uz priekšu, nevis atskatīties atpakaļ vai apkārt, bet doties uz priekšu pa pareizo ceļu. Tāda ir Eiropas perspektīva, un es ceru, ka šīs vēlēšanas kalpos par lielisku pamatu jaunajai Moldovas valdībai, lai tā tiktu izveidota un lai tā būtu ne tikai proeiropiska, bet proaktīva, un lai valdība cīnītos pret korupciju, par labāku pārvaldību un par skaidru reformu ceļu. Mums tiešām ir jāpiekrīt, ka Moldova ir paveikusi ļoti daudz. Tā ir jāreformē politiskās un ekonomiskās struktūras, jānodrošina labāks iespējas biznesam. Uh, panākt labākus panākums, radīt jaunas darba vietas, veicināt un radīt labklājību. Taču, kolēģi, es ceru, ka šī atkal ir iespēja, lai ilustrētu to, ka šeit pastāv skaidra perspektīva tām dalībvalstīm, kas izvēlas pareizo ceļu, kas īsteno reformas un dodas uz priekšu. Tādēļ vakardienas vēlēšanas Moldovā kārtējo reizi ir parādījuši, ka mēs esam uz pareizā ceļa un ka mums tām uh, valstīm ir jānodrošina skaidrs iespējas īstenot šīs reformas, mums ir viņas jāatbalsta, jāiedrošina, vēlos arī atgādināt Eiropas Savienības institūcijām un dalību valstīm un nodrošināt Moldovai individuāls un cita veida ekspertīzes, lai šī dalība valsts varētu labāk piekļūt Eiropas Savienības tirgiem. Ja šāda valsts gūst panākums un kļūst par labu Eiropas reformu paraugu, tad tas ir vienkārši lieliski. Liels paldies! Nākamais runātājs. Nīderlandes uh, pastāvīgais pārstāvis, kuru mēs gaidām. Tas, šis ir mūsu darba kārtības pēdējais punkts. Un 6.30 vēl mums zāles priekšā notiks kokteļi stunda. Un tagad mēs gaidām Nīderlandes pārstāvju ierašanos. Vamos a empezar. Tenemos el privilegio de tener un. Sāksim lūdzu darbu, atsāksim. Pīters de Gojers ir Nīderlandes pārs, pastāvīgais pārstāvs Eiropas Savienībā, un mēs runāsim par eh, MH17 klimašīnas avāriju Ukrainā. Šis gadījums mums ārkārtīgi interesē. Nīderlandē bija iespēja izskatīt melnās kastes, un mēs, protams, arī gribam zināt, kāda bija atklājuma. Paldies! Paldies priekšsēdātāji, kas sniedzāt man iespēju, patiesībā šī man ir otrā iespēja sniegt jūsu komitejai jaunāko informāciju par MH17 lidmašīnas katastrofu. Kā jūs atceraties, MH17 lidmašīna cieta katastrofa tika nošaut 17. jūlijā šogad un gājā, gāja bojā 298 pasažieri un apkalpas locekļi. Pēc šīs katastrofas starptautiskā sabiedrība vien, vienbalsīgi mm, paudu uzskatu, ka uh, izmeklēšana ir jāveic atbilstoši. Trīs prioritātes tika izteikts, uh, izvirzīts pirmkārt repatriācija, uh, Uh, mirstīgo atlieku un uh, personīgo mm, uh, priekšmetu atrašanu un nosūtīšanu. Otrakārt, tehniskā izpēte, kāda bija apstākļi, kad notika šī katastrofa, un treškārt, kriminālā izmeklēšana, ko izteno starptautiskā um, izmeklēšana, lai atrastu vainīgo. Šīs trīs prioritātes tika izklāstīts ECO ESO un ANO apvienot, ANO drošības padomē, kas pieņēma um, uh, 21. jūlijā rezolūciju 21.66. Eiropas parlaments arī ir paudis uh, nostāju par to, ka ir jāīsteno izmeklēšana pēc šīs katastrofas un priekšstādāja kungs cēra, ka šis parlaments uh, sabiedriski un politiski turpinās atbalstīt šos centienus. Uh, Tātad trīs starptautiski atzītās prioritātes, sniegšu par tām komentāru un pastāstīšu arī par darbu, kas vēl veicams. Un ceru, ka sapratīsiet, ka šodien mans valdības eh, vārdā mēģinu jums sniegt faktisku jaunāko informāciju, ko mana valdība ir īstenos. Pirmkārt, trīs prioritātes - atrašana, identifikācija un repatriācija Pēc katastrofas eh, Ukraina un Nīderlanda vienojas par to, ka izmeklēšana tiks īstenot Nīderlandē, un Austrālija, Nīderlanda un Malēzija īstenos eh, kopīgu repatriācijas misiju. 24 eh, stundu laikā bijušais premjerministrs Timermans pašreizējais Eiropas komisijas pre, um, priekšstādā vietnieks noteica, kuri forenziskie eksperti īstenos izmeklēšanu tālāk. Eh, tika apmeklēta katastrofas vieta. Tuvākajās dienās bija iespējams tikai īsi apmeklējumi drošības apsvērumu dēļ, to uzraudzīja ECO. Un mēs esam pateicīgi ECO organizācijai par visu tās īstenoto darbu šai apstākļos. Alberts Bērs tika iecelts 26. jūlijā par uh, atrašanas misijas vadītāju. Taču līdz tam laikam jau daudz uh, mirstīgu atliek tika atklāts iepriekšējā komanda. 6. augustā drošības apsvērumu, drošības situācijas dēļ nevarēja turpināt šo izmeklēšanu, un tad līdz pat oktobrim uh, tika pārbaudīt situāciju, vai varbūt tomēr var apmeklēt šo katastrofas vietu. Eiropadome un Eiropas komisija pieņēma lēmumu, ka šīs vietas apmeklēšanai jābūt ir nesaraujamai pamiera noteikuma daļai. Pagājušajā piekdien, 28. novembrī, visi, visas mirstīgās apst, atliekas tika nosaucis Hilversons pilsētu, Līdz šim 289 no 298 upuriem ir identificēti, taču, kā jau varat iedomāties, darbs turpinās, ņemot vērā to, ka pagājuši piekdien daudzas mirstīgās atliekas tika nosūtītas uz minēto pilsētu. Otrā prioritāte - tehniskie izmeklējumi. Te pieminēšu, ka starptautiskās civilās aviācijas eh, konvencijas, jeb Čikāgo konvencijas 13. Eh, 13. Eh, sadaļa parāda sadarbību šādu katastrofu gadījumā. Ukrainai bija galvenā atbildība īstenot izmeklēšanu, ņemot vērā nošaušanas vietu. Nīderlandes eh, drošības eh, padome eh, lūdza Ukrainu vadīt izmeklēšanu. Un šī Nīderlandes organizācija pilnīgi neatkarīga. Izmeklētāji no Nīderlandes, Ukrainas, Krievijas, Austrālijas un Malēzijas un arī um, Eiropas uh, aviodrošības aģentūra JASA un, un IKAO Šī organizācija izmeklē eh, katastrofas apstākļus. Nīderlandes drošības padomu 9. septembrī nāca klājā ar iepriekšēju ziņojumu. Tik secināts, ka lidmašīnas priekšējā pusē īstenot eh, notikuši eh, defekti liecina par to, ka ir kaut kāds priekšmets no ārpuses nonācis lidmašīnā. Ir skaidrs, ka teroristu uzbrukums e, lidmašīnas iekšienē nav noticis un arī nav bijuši nekāds mehāniskas kļūmes. Nīderlandes drošības padome e, atklāja savā misijā starp 11. un 23. novembri e, priekšmats, kas liecina par konkrēto situāciju. Vietējie Vietēji dienesti arī piedalījās eh, atlūzu mm, atrašanā. Nekādu uh, galīgu secinājumu vēl netiks uh, izdarīt. 2015. gada vidū gaidāms galīgais ziņojums no Nīderlandes iestādes puses. Galvenais ir saprast, kas ir uh, noticis, nevis uh, kurš ir vainīgs. Tā jau ir trešā prioritāte dažādās valstis, kam šeit ir juridiscija, ir sākušas kriminālas izmeklēšanas. Vienota krimināla izmeklēšanas komanda tika izveidot 7. augustā. Š Nīderlanda, Ukraina, Beļģija, Austrālija darbojas šajā komandā un darbojas arī cits valsts kā Malēzija. Nīderlandes valsts prokurors ir uzņēmies eh, ikdienu vadīt šo kopīgo izmeklēšanas komandu. Šī komanda darbojas neatkarīgi un Nīderlandes eh, valsts prokurors ir paziņojis, ka izmeklēšana prasīs daudz laika, tāpēc, ka ir startautiskā dimensija. Nīderlanda izvairās no jebkāda nevēlas nevienu apsūdzēt, eh, kamēr vēl izmeklēšana nav pabeigta. Noslēgumā vēlos sacīt, e, kas vēl ir būtiski darāms. Neviena no trijām prioritātēm vēl nav pilnīga, neviens no trim ceļiem vēl nav pabeigts. Tātad pirmkārt ir vēl deviņi upuri, kas vēl ir jāidentificē. Lai identifikācija būtu iespējama, iespējams būs jāatgriežas uz katastrofas vietu ir vēl dažas katastrofas vietas, eh, sīkākas eh, vietas, kas nav izpētītas eh, drošības situācijas dēļ, tātad vēl vairāk ir nepieciešama izmeklēšana. Otrā prioritāte, tā starptautiska tehniskā izmeklēšana, tā ir īstenot saskaņā normām, par kurām vienojās Šikāgas konvencijas 13. pielikumā. Arī tas vēl ir jā, darbs, jātur, kas jāturpina tālāk starptautiska izmeklēšana nav nepieciešama. Šī izmeklēšana ir tehniska, tehniskas dabas, tā nav jāpolitisi. Pol, politizē. Nav nekāda uh, iemesla apšaubīt uh, šīs startautiskās komandas objektivitāti. Iespējams, uh, tehniskās izmeklēšanas labad būs vēlreiz jāpanāk uh, piekļuve uh, katastrofas vietai. Kā jau pagājušā nedēļa norādīja, un arī pirms tam vēl eh, atlūzas ir salikts kopā. Katastrofas vietā elementi, kas ir svarīgi izmeklēšanai, tiks nosūtīti uz Nīderlandes celaram, ka tie nonāks eh, Nīderlandē nākošnedēļ. Runājot par trešo prioritāti, koordināta kriminālā izmeklēšana turpinās dažādās valstīs, tā skaitā Nīderlandē, un tur būs nepieciešama pilnīga sadarbības ar visām iesaistītām pusēm, jo īpaši mēs aicinām visas eh, valstis sadarboties, ja tiks pie, nosūtītām pieprasījumu par sadarbību. Mana valdība vada šo izmeklēšanu, taču tā nepaudīja savu nostāju par eh, iespējamo vainīgu pirms izmeklēšana tiek noslēgta. Noslēgumā vēlos sacīt, ka Nīderlanda dara visu, kas ir tās spēkos, lai eh, īstenotu darbu saistībā ar visām šīm trijām prioritātēm. Kā jūs esat redzējuši, valdības locektais, skaitā arī premjerministrs, uh, jau no paša sākuma pauda šādu nostāju. Šis ir sarežģīts uzdevums, kas parāds uh, eh, pacietību, uh, sadarbību un vienotu skatījumu par mērķi. Mēs nepārtrauksim savu darbu, līdz būsim panākuši savu mērķi. Mēs to esam parādā upuriem. Paldies! Sink. Thank you, Mr. De Hoyer. Paldies. Uh, Dehoja kungs par šo paziņojumu par izmeklēšanas gadu saistībā ar reisu MH17 lidmašīnu savāriju Ukrainā un paldies Ejomāram par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. To augstu vērtē man kolēģi no Senāta un arī es pati un arī Katipiri Eiropas parlamenta deputāti. Šī lidmašīna savārija ievērojami ietekmēja uh, Nīderlandes uh, pilsoņus. No 298 pilsoņiem, uh, pasažieriem 69 bija Nīderlandes pilsoņi. Vairums no mirstīgiem at, atliek atgriezušās mājās, taču radnieki vēl zināt, kas tajā dienā notika, taču, diemžēl, tas vēl prasīs laiku, daudz laika. Es kā ārlietu komitejas priekšsēdētāja parlamentā esmu bijusi cieši iesaistījušies šajā darbā vasarā ar atbildīgajiem ministriem. Mēs apstriedām, kā rīkoties šai situācijai. Ņemot vērā ārkārtīgi politiski jutīgo situācijas starp Ukrainu un Krieviju. Līdz tam mēs mēģinājām būt pieejami ģimenām, atbalstīt tās viņu sērās reiz pati devās uz Einho, devos uz Einhovens lidošs četras reizes, lai parādītu pēdējo cieņu uh, mirstīgajām atliekām. Mēs ceram, ka dažu mēnešu laikā būs skaidrs, kas ir izraisī, kas izraisīja šo katastrofu. Taču ir ārkārtīgi svarīgi, starp, lai starptautiskā izmeklēšana tiktu īstenot ļoti uzmanīgi, rūpīgi ņemot vērā jutīgos jautājumus. Liels paldies par jūsu atbalstu. Mums ir ļoti svarīgi zināt, ka mūsu Eiropas kolēģi izrāda solidaritāti un izrāda līdzjūtību Nīderlandē un citām valstīm, kas zaudēja savus mīļos šajā katastrofā. Paldies! Yes, thank you, uh, thank you. Jā, paldies, Elmāra. Arī es vēlos eh, paust savu pateicību par to, ka šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā un ka tika dota iespēja Nīderlandes pastāvīgajiem pārstāvjiem informēt šo komiteju par noteikošo. Tad, kad mēs dzirdējām pirmo informāciju, tad mūsu morālais pienākums bojā gājošo ģimeņu priekšā ir veikt šo rūpīgo procesu līdz pat pēdējam trešajam solim saukt pie atbildības vainīgos un panākt taisnīgumu. Vai jūs varētu lūdzu precizēt par šo trešo prioritāte. Jūs ļoti detalizēti stāstījāt par tehnisko izmeklēšanu, ka tiek sagaidīts gala ziņojums 15. gadu vidū. Izskatās, ka tas būs ilgāk, bet jūs pareizi arī sacījāt, uh, ka vienmēr esat jutuši Eiropas parlamenta atbalstu un vēlos uzsvērt, ka jums ir šis atbalsts un ko mēs varam darīt, lai um, savās um, iespēju robežās pātrināt arī šo trešo posmu, vainīgo saukšanu pie atbildības. Kādu spiedienu mēs varam izdarīt, kas ir nepieciešams no mūsu puses, lai tas viss notiktu. Uh, un arī atzinība no manas puses par to, kā Nīderlanda līdz šim ir veikušo izmeklēšanu. Un, protams, upuru ģimenes arī gaida, lai notiktu šis pēdējais solis. Vai jūs varētu precizēt, kā tas notiks un kā mēs varam palīdzēt? Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsarētāji. pateicību jau izteica divi mani kolēģi, viena no Nacionālā parlamenta, viena no Eiropas parlamenta. Es vēlējos uzdot vienu jautājumu. Tad, kad tehniskais ziņojums ir gatavs un krimināla izmeklēšana noslēgta, vai to varētu prezentēt arī šeit, Eiropas parlamenta ārlietu komitejā? Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, saka man Dālenkungs, ka informējat mums šodien par to, kāds ir progress. Transporta komitejā nesen bija sanāksme tieši par šo avio katastrofu. Paldies, ka mums šodien ir iespēja to darīt arī šeit. Ir vairākas lietas, kas rada bažas, un divus jautājumus vēlos uzdot Agaujas kungam. Vispirms attiecībā uz pamata informāciju. Tāda 17. jūlijā notika šī avio katastrofa. Diemžēl no katastrofas vietas vairākas atlūzas ir aizvāktas cik daudz mums ir zināms par šiem trūkstošajiem atlūs gabaliem. Cik daudz tie var mums atklāt par katastrofas iemeslu. Tik daudz laika jau ir pagājis, daļa no šīm atlūzām ir pazudušas. Tālāk par eh, turpmāko izmeklēšanu. Par citiem lidojumiem, kas notiek virs Ukrainas austrumdaļas ir tīpaši par informācijas apmaiņu starp drošības dienestiem un komerces sabiedrībām, kas veic lidojumus. Jo mēs zinām, ka daži, dažas avio sabiedrības nav lidojušas pāri Austrum Ukrainai, citas joprojām turpina lidot. Kā šī informācijas apritē tiek nodrošināta? Ko jūs darat vēl tālāk? Paldies, priekšsarētāji, saka Radošs kundze tiem, kas zaudēja savu tuvos, abarējot MH17 reisam. Cerams, ka mēs dzirdēsim arī no ekspertiem, kuri tik pieminēti. Man ir daži jautājumi. Kāpēc Nīderlanda, Beļģija, apvienotā karaliste un Ukraina parakstīja konfidencialitātes vienošanos par iznākumu ziņojumu vai uh, ir veto tiesības kādā no pusēm attiecībā uz konfidencialitāti, tas varētu radīt bažas. Un vai ir iemesls, kāpēc Malaizija netika iekļauta šī konfidencialitātes līguma slēgšanā? Tālāk, ko Nīderlandes valdība dara, lai nodrošinātu, ka visas Eiropas Savienības aviolīnijas un arī vispār globāli visas aviolīnijas ir informēts par risku, eh, kas rodas pārlidojot konkrētas teritorijas. Joprojām nav skaidrs, kāpēc Malaysian Airlines netika informētas, kamēr citi tika informēti par risku lidot pār šo teritoriju manuprāt, ir nepieciešams nodrošināt, eh, lai šādas eh, drausmīgas situācijas neatkārtotos. Vēl viens jautājums. Vai Nīderlandes parlaments piekrīt ka tas ir dīvaini, ka parlaments kā uh, Vācu Bundestāgs, piemēram, var izmantot satelīta attēlus, bet Nīderlandes uh, parlaments nevar. Vai tas nekavē izmeklēšanu attiecībā uz to, kas ir noticis, gan tehniski, gan krimināli noteikti atbildīgo? Paldies! Lo primero dar la felicitación al señor de Hroyer por su. Paldies, vēlos eh, vispirms eh, izteikt atzinību de Hroyers kungam par skaidro izklāstu un paskaidrojumu, kas ir noticis. Tas arī parāda profesionālu pieeju un vēl viena lieta, kas man pārsteidz pozitīvi, ir viņa piesardzība, jo joprojām nav viennozīmīgi pateikts, kas ir atbildīgs izskatās ticami, ka avio, um, ka šī lidmašīna tika notriekta. Dažkārt mēs uh, steidzamies rast vainīgo pirms ir visi pierādījumi. Mums ir jāpagaida līdz noslēdzas izmeklēšana. Un tagad mani jautājumi. Kā jums liekas, kad mums būs šīs atbildes? Uh, par vainīgajiem? Cik ilgi parasti aizņem šādu veidu izmeklēšanas? Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. Centīšos savu iespēju robežās atbildēt uz šiem jautājumiem. Manuprāt, pirmais jautājums bija, ko Eiropas parlaments var darīt, lai palīdzētu šīs divas izmeklēšanas noslēgt, un kas vēl ir darāms ar cietušo repatriāciju, ko tur var palīdzēt parlaments. Manuprāt, tur ir praktiski divas lietas, ko parlaments var darīt šobrīd. Pirmkārt, krimināla izmeklēšanas ietvaros būs prasība pēc tiesiskās palīdzības, kas tiks sūtīta trešajām valstīm. Tā ir parasta lieta, sadarbojoties prokuratūrām dažādās valstīs. Tomēr uzskatu, ka būtu ļoti noderīgi, ja parlaments sekotu šim procesam un darītu saprotamu, ka tām valstīm, kurām lūgs sniegt tiesisko palīdzību, lai tās arī pildītu savus pienākumus. Un otra lieta, kā jau es norādīju, iespējams, ka vajadzēs kādā brīdī atgriezties katastrofas vietā, lai veiktu papildu izmeklēšanas darbības. Tas joprojām ir grūti īstenojams. Pirmkārt jau drošības situācijas dēļ uz vietas drošības situācija šobrīd ir sarežģīta. E, pamiers joprojām bieži tiek pārtraukts, un būtu ļoti noderīgi, ja Eiropas parlaments turpinātu uzstāt attiecībā uz visām pusēm pieturēties pie Mīnskas līguma par pamieru, par uguns pārtraukšanu. Bija jautājums par to, vai šī komiteja redzēs izmeklēšanas rezultātu, krimināla izmeklēšanas rezultātu. Es pieņemu, ka manas valsts valdības sniegs jums jebkādu informāciju. Respektīvi to pašu, ko saņems Nīderlandes parlaments. Tas pats būs pieejams arī Eiropas parlamentam. Es katrā ziņā nodošu jūsu ieteikumu galvaspilsētā. Par lidmašīnas vraku un jautājums par to, vai nav nozaktas atlūzas vai kā savādāk pazuduši kādi lietiskie pierādījumi. Kā jūs saprotat, es e, neesmu informēts precīzi par drošības padomas darbu. Varbūt kādā brīdī uh, izmeklēšanas ietvaros Nīderlandē būtu nepieciešams rekonstruēt eh, attiecīgo vraku. Un tā būt, tāpēc būtu nepieciešams atgriezties notikuma vietā. Nu, to mēs šobrīd nezinām. Drošības padomē ir jāizmeklē, balstoties uz to vraku, kas ir šobrīd savākt. Balstoties uz iepriekšējām vietas apmeklējumiem, uh, un balstoties uz viņu profesionālajām zināšanām, e, veicot šādu izmeklēšanu. Viņi ir attiecīgi noteikuši, kuri atlūzas gabali, kas bija pieejami uz vietas, ir nepieciešami līdzņemšanai. Tas tika lēms 23. novembrī. Viņi konstatēja, ka ir saņēmuši tos e, atlūz gabals, kurus vēlējās, kas bija viņiem svarīgi. Līdz ar to mums ir jāgaida tas, ko drošības padomu veic. Tālāk par jautājumu attiecībā uz informācijas darīšanu pieejam. Par to arī, cik droši ir lidot pār tādu teritoriju kā šobrīd Austrum Ukrainā, kamēr tur notiek konflikts. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kas saistīts ar paziņojumiem avio sabiedrībām. Šeit man divas lietas sakāms. Neatkarīgi no tā, cik šausminoši ir šī avio katastrofa, mēs visi cenšamies mācīties no tās. Pēdējās nedēļās, var teikt, novembrī ietvaros IKO organizācijas e, ietvaros ir bijušas diskusijas par noteikumiem un procedūrām, kas būtu piemērojami šādās situācijās. Un varu sacīt, ka tas nav šobrīd aktuāls jautājums, kāpēc Malaysian Airlines netika informēta par situāciju Manuprāt, šobrīd situācija ir šāda. Tad, kad tiek identificēts risks, tas tiek darīts publiski zināms. Un tālāk tā jau ir aviolīnija atbildība izmantot šo informāciju, lai pieņemtu lēmumus. Jautājums par izlūkdatu darīt zināšanu avio sabiedrībām. Nu, tur es atturēšos no atbildes sniegšanas. Es e, nestāstīšu jums par to, kuri konfidenciāli dati būtu e, darām zināmi komercsabiedrībām. Un no tā bija izrietošs jautājums, kāpēc Bundestāgam Vācijā ir pieeja satelītu attēliem un citiem izlūkdatiem. Manas valsts valdība labi apzinās eh, plašsaziņas līdzekļos publicēto informāciju par šo jautājumu. Un es varu sacīt to, ka daļa no krimināla izmeklēšanas, kuru veids prokuratūra, koncentrēsies arī uz to, lai iegūtu jebkuru izlūku informāciju vai jebkādu citu informāciju, kas ir pieejama. Tā ir skaitā informācija arī no satelīta datiem, uh, kas ir iekļaut pašaziņas līdzekļos. Esam pārliecināti, ka mēs saņemsim pieeju tiem materiāliem, kuri ir nepieciešami krimināla izmeklēšanas veikšanai. Tālāk, cik ilgi prasīs um, šī izmeklēšana, cik ilgs laiks tai būs nepieciešama. Nu, kā es norādīju, drošības padoms eh, izmeklēšana varētu turpināties līdz 2015. gada vidum. Šādos uh, sarežģītos gadījumos izmeklēšana, kas ilgst vienu gadu, ir, nu, nav pat saucama par ilgu izmeklēšanu. Es ceru, ka jūs uh, neļaunosieties uz mani, ja tas būs ilgāk, bet, nu, mēs šobrīd tā aptuveni prognozējam. Savukārt krimināla izmeklēšana, ņemot vērā situācijas sarežģītību, prasīs ilgāku laiku. Es zinu, jūs vēlties uzzināt, cik daudz laika tam būs nepieciešams. Nu, ja man būtu jāmin, es teiktu, tas varētu būt arī 2016. gadā. Jums ir jāapzinās to, cik sarežģīta ir šāda izmeklēšana. Arī tur šādos gadījumos divu gadu periods absolūti nav nekas nereāls. Priekšsēdētāji kungs, es ceru, ka es esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Paldies! Priekšsēdētājs turpina, paldies! Neviens vairāk nevēlas šobrīd jautājumus uzdot. Kāds tur vēlējas uzdot jautājumu? Lūdzu! Es saprotu, ka mēs varam turpināt uzdot jautājumus. Labi, man ir jautājums šāds. Vai jūs plānojat eh, darīt publiski pieejams citus eh, pierādījumus, kas varētu palīdzēt saprast, kurš ir atbildīgs? Kā jūs zināt, eh, arī konspirācija teorijas dažādas par to, ka Ukraina pati varētu būt vainīga, rada zinām kaitējumu, vai jūs esat gatavi arī atspēkot to un darīt pieejams šobrīd jūs rīcībā esošos pierādījumus? Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšsarētāji. Vēstniekungs, ļaujiet man vēlreiz izteikt līdzjūtību Nīderlandes tautai attiecībā uz MH17 reisu notriekšanu. Es pārstāvu polijas vēlētājus. Un mēs vienmēr salīdzinām šī notikušā apstākļus ar Smolenskas avio katastrofu. Vēlos izteikt atzinību Nīderlandes valdībai. Pirmkārt jau par vienošanos, kas ir parakstīta ar Ukrainu tik agrīnā stadijā jau par upuru identificēšanu Nīderlandes teritorijā. Manuprāt, tas bija ļoti svarīgs solis. Tādējādi ļaujot jums strādāt šajā procesā, kas pirmkārt ļauj izvairīties no milzīgas katastrofas. Polijā mēs joprojām jūtam sekas tam, ka upuru identifikācijas Moljenskas avio katastrofā atstājām Krievijas ziņā. Otrakārt vēlos atzinīgi izteikties par tehniskās izmeklēšanas padarīšanu par startautisku izmeklēšanu. Tas ir ļoti svarīgi ka neatkarīga iestāde izvērtē tehniskos aspektus. Jā, tas prasīs laiku, līdz nonāks pie gala secinājumiem. Tomēr balstoties uz briesmīgo polijas pieredzi ar šāda veida notikumiem, uh, Es domāju, ka jūs vismaz esat nodrošinājuši pareizu virzību izmeklēšanai, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies, priekšsēdētāji. Jūs atbildējat uz daudziem eh, jautājumiem, bet eh, Austrālijas, Nīderlandes, Beļģijas un uh, Ukrainas Eh, apvienotās kalas eh, parakstīto konfidenciāls līgumu un kāpēc Malaizija netika iekļauta eh, ne izmeklēšanas procesā, ne šī līguma noslēgšanā. Jūs uz to jautājumu neatbildējat. Paldies, priekšsarētāji, vēstniekungs, vēlas izteikt līdzjūtību kā delegācijas attiecībām ar Ukrainu priekšsēdētājs. Vēlos no jums dzirdēt kopējās sadarbības vērtējumu, sadarbību ar Ukrainas iestādēm, respektīvi, ņemot vērā to, ka Kijavas varas iestādēm e, šobrīd šī teritorijas daļa, kur notika aviokatastrofa, nav pieejama. Un kā jūs vērtējat e, gala iznākumu, teiksim, to prognozu, attiecībā uz to, cik precīzi varēs noteikt to, kas faktiski ir noticis. Jūs diezgan izvairīgi e, izteicāties līdz šim attiecībā uz iemesliem, kāpēc šī lidmašīna ir avarējusi. Paldies! Paldies, priekšsarētāji! Par sazvērestības teorijām un nepamatotu vai pamatotu teoriju izteikšanu. Nu, atbildi varētu būt tāda, ka mums ir jāpagaida gala iznākums izmeklēšanas procesam. Gan drošības padoms veiktā izmeklēšana, gan arī kopīgās izmeklēšanas komandas veiktās izmeklēšanas darbības. Es turpināšu arī tālāk atturēties no jebkādiem paziņojumiem par to, kura puse ir vai nav atbildīga. Tādējādi nodrošinot, ka izmeklēšana notiek neatkarīgi, bez jebkādiem šķēršļiem vai spiedienu izdarīšanas. Vēlos teikt paldies par lab, labajiem vārdiem, kurus sacījāt eh, par to, ka centāmies šo izmeklēšanu padarīt par starptautisku. Kā jau es sacīju, mēs pilnībā atzīstam to, ka Čikāgas konvencija skaidri nosaka, kam ir primāra atbildība šādās situācijās, bet ņemot vērā sarežģītību un šīs konkrētās katastrofas starptautisko dabu, es domāju, ka tas dod labu mums visiem, ka esam spējuši nonākt pie vienošanās ar daudzām valstīm par to, kā veikt šo izmeklēšanu. Un arī šeit vēlreiz vēlos izteikt pateicību Ukrainas iestādēm par to, kā viņi sadarbojas ar mums. Tāpat arī citiem, citiem starptautiskiem partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies. Atvainojos Šāks kundzei, kas, ka neatbildēju uzreiz uz viņas iepriekš uzdoto jautājumu. Atbilde ir tāda, veto tiesību nav, bet eh, vairāk par šo vienošanos es nevaru jums atbildēt. Kāpēc Malaizija nav iekļauta kopēja izmeklēšanas komandā? teikšu tā, mēs uzturam labas attiecības un kontaktus ar Malaiziju. Malaizija ir norādījusi, ka vēlas būt iesaistīta izmeklēšanā un pilnībā sadarbojas. Uh, jautājums, vai, vai viņai jābūt kā pilnvērtīgai loceklē izmeklēšanas komandā, nu tā ir pušu savstarpējās vienošanas eh, daļa. Jautājums eh, bija par to, ka es esmu iepriekš izteicies ļoti izvairīgi par izmeklēšanas laika kalendāru un to, eh, kad būs darīta zināma gala iznākuma. Nu, jums taisnība, jums taisnība. Es arī turpmāk būšu tikpat izvairīgs. Uh, Es nevaru šobrīd prognozēt to, kurā brīdī drošības padomu un kopīgā izmeklēšanas komanda nāks klajā ar gala ziņojumu. Mēs neizdaram spiedienu uz viņiem. Laikam jāsaka, šie cilvēki, šie profesionāļi ļoti labi apzinās starptautiskās sabiedrības un arī upuru ģimeņu vēlmi pēc iespējas ātrāk uzzināšos rezultātus, bet viņiem ir nepieciešams pienācīgs laiks, lai veiktu pilnvērtīgu, pārliecinošu un visaptverošu izmeklēšanu, kur konstatējumi būs skaidri un kurus visiem būs jāakceptē. Paldies! So, priekšsēdētājs. Es tad uh, vēlos uh, pateikties vēstniekam par šo informāciju, kur viņš mums sniedza par izmeklēšanas gaitu. Šāds incidents nav pieņemams, un no mūsu puses tikai pamudinājums un viss iespējamais atbalsts turpināt šādu izmeklēšanu. Eiropas parlaments ir pieejams arī jums, ja jūs vai eh, Nīderlandes valdība uzskatītu, ka tas ir nepieciešams. Paldies un cerams, ka šāds incidents nekad vairs neatkārtosies. Ar to arī beidzam šodienas sanāksmi. Tagad ir eh, ārā paredzēta uzņemšana ar kokteiļiem.